Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietu. Wir beginnen. Sāksim darbu. Jūs esat saņēmuši darba kārtību. Tagad mums vajadzētu noskaidrot, vai pieņemt šo darba kārtību vai nē. Vai ir kādas pretenzijas? Priekšlikumi par izmaiņām? Nē. Labi, tad esam pieņēmuši šo darba kārtību. Negrozītā redakcijā. Otrais darba kārtības punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Viens uh, no kārtējiem paziņojumiem ir tāds, ka šī sēde tiek straumēta internetā, līdz ar to jums vajadzētu par to arī domāt uh, un runāt arī tā prātīgi, lai, piemēram, arī tulka varētu tikt līdzi jūsu domu plūdumam. Tālāk sekretārāts ir saņēmis vairākas vēstules, ja jūs vēlties ar tām iepazīties, tad varat eh, arī palūgt sekretariātam jūs eh, ar tām iepazīstināt. Vīdes preces par uh, Tātad sarunas par ar vīdi saistītām precēm no 16. līdz 22. septembrim norisinās sarunas. Un būs arī konference Nairobi. Cerams, ka varētu arī gaidīt kādu progresu šajās sarunās. Pirms atsākt darbu tādā oficiālā kārtā. Es gribēju jums to paziņot, esmu jau to izdarījis virtuālā formātā, bet gribu teikt, ka Līna Ek, mūsu laba draudzene un komitejas locekla, ir mirusi pirms desmit dienām, 10. septembrī. Daudzi kolēģi ļoti labi pazina Lēnu Eku un Viņas darbs patiešām bija ļoti profesionāls. Viņa strādāja arī pie ES tirzniecības jautājumiem, un esmu patiešām ārkārtīgi nobēdājies par šo briesmīgo ziņu. Un viņai bija tikai 28 gadi, tas eh, tādēļ ir īpaši sāpinoši un traģiski. Mēs noteikti viņu vienmēr paturēsim savās domās, atcerēsimies viņas radošo darbu. Paldies! Trešais darba kārtības punkts - pēdējo sēžu protokolu pieņemšana. Man arī par to nav nekādu piezīmju. Ja līdz sēdes beigām neviens kolēģis nekādus grozījumus neiesniegs, tad sanāksmi protokoli tiks uzskatīt par pieņemtiem. Tas bija par ceturto darbu kārtības punktu. Nē, par trešo tagad ķersimies pie ceturtā. Man ir. Uh, deputy Director of. Uh, es esmu priecīgs, ka Tirzniecības ģenerāla direkcijas priekšstādātājs, ģenerāla direktors ir pie mums ieradies un mēs ar viņu varēsim runāt par jauno priekšlikumu, jaunas eh, investīcija aizsardzības sistēmas izveidi tirzniecības nolīgumos, it sevišķi TTIP. Nekavējoties došu vārdu ģenerāldirektoru kungam, lai viņš eh, varētu mūs tā pamatīgāk iepazīstināt ar šo priekšlikumu lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīts, ka varu šodien uzstāties šajā komitejā, lai varētu jūs sākotnēji iepazīstināt ar komisijas uh, iecerēto priekšlikumu Amerikas Savienotajām valstīm par investīciju aizsardzību. Komisāra Mālstroma patiešām būtu gribējusi šodien ierasties, bet tagad viņa ir ASV, viņai ir plānotas diskusijas, un es domāju, ka viņa, protams, arī uzstāsies ar prezentāciju, kādēļ mēs vēlējāmies ieviest šādu mehānismu. Tagad dažu vārdu par procesu kopumā. Jāsaka, ka tas ir bez precedenta jo eh, pagaidām šis priekšlikums nav iekļauts formālajā tekstā, tas ir komisijas sagatavotājs uzdevums, uzmetums, un mēs to esam iesnieguši padomē vienlaicīgi ar parlamentu. Un, protams, mums ir diskusijas ar padomi, pirms tas kļūs par oficiālu priekšlikumu, ko ES iesniegs ASV sarunu gaitā. Dažreiz šī komiteja ir iesaistīsies jau diskusijās par attiecīgo priekšlikumu, bet jāsaka, ka šis ir tāds ļoti īpašs gadījums un ārkārtīgi svarīgs jautājums. Protams, tas uh, ir rosinājis arī debates un mēs domājam, ka debates uh, arī turpināsies. Es šodien gribu jūs iepazīstināt ar uh, sākotnējiem šī priekšlikuma posmiem, ar to, kādas šeit ir garantijas un. skatīsimies, kā šīs debates, uh, kādu virzienu tās ieņems, un komisija tāpat uh, ir uh, publiskojuši šo uzmetumu. Nu, parasti mēs šādus uzmetumus nepubliskojām, tātad tas arī ir tāds bezprecedenta solis. Mēs publiskojam priekšlikums, kas tiek oficiāli izteikts sarunu laikā, bet jau minēto iemeslu dēļ mēs lēmām ka būtu patiešām neatbilstīgi vilcināties un šo uzmetumu nedarīt zinām sabiedrībai. Priekšsēdētāji kungs, mēs esam par šo jautājumu jau diskutējuši ilgāk par pusotru gadu. Un komisāra Mālstrēma jau uh, sasaukuma laika sākumā uh, uzstājoties uzklausīšanā, teica, ka TTIP izmantos kā tādu katalizatoru, lai varētu uh, izveidot labāku investīciju aizsardzības mehānismu. Protams, debats ir ļoti intensīvas, uh, tas nevienam nav nekāds noslēpums, un mēs esam uh, runājuši skaidru un gaišu valodu, ka Eh, pilsoņi neusticas šai sistēmai, viņiem nav pārāk liels pašpaļājums uz šo komerciālo uh, pret eh, komerciālo arbitrāžu sistēmu. Un es domāju, nu, tas ir tāds nepārprotams mājiens, ka mums kaut kas ir jādara lietas labā. Mēs pilsoņu vēlmes esam interpretējuši bez aplinkiem un vēlamies eh, izveidot tādu juridisku mehānismu, lai varētu labāk risināt šādus uh, komerciālos strīdus. Mājā mēs sagatavojām konceptuālo dokumentu, kas tika arī apspriests jūsu komitejā, un teksta redakcija ļoti lielā mērā sasaucas ar nospraustajiem mērķiem. Šeit ir divi eh, ļoti svarīgi elementi. Viens no tiem ir investīcija aizsardzība, un mēs runājam par tā darba noslēgšanu, kas ir sācies jau ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā lai garantētu, ka investīcija aizsardzības standarti ir skaidri, e, reāli izmantojami, labi definēti, lai varētu teikt arī, lai varētu vērsties tiesā un lai šie mehānismi e, neierobežotu vai neietekmētu valdības spējas e, darboties sabiedrības interešu aizsardzībā. Un mēs te nevaram runāt arī par tādu uh, sabiedrisko tiesvedību, kad strīdi tiek um, risināti, piemēram, piedaloties profesionāliem tiesnešiem, kas, protams, sniedz uzticību pilsoņiem un uh, ir pietiekami neatkarīgi un kompetenti. Nu, nav nekāds pārsteigums, tieši tādas prasības parlaments ir nospraudis TTIP rezolūcijā, runājot tieši par investīciju aizsardzību, sagatavojot ļoti eh, juridiski noteiktus standartus, garantējot iespējas regulēt valdībām un radot jaunu strīdu šķiršanas sistēmu. Ir jābūt eh, caurskatāmībai, tad, kad tiek, piemēram, iecelti šie tiesneši, lai pilsoņi varētu viņiem piekļūt, lai interesētās puses varētu viņiem piekļūt, lai viņi būtu bezparteiski un lai tiktu izlabots jau kādas potenciālas kļūdas. Tagad uh, varbūt nedaudz detalizētāk pastāstīšu, kas šeit ir domāts Ja runājam par investīciju aizsardzību, šeit ir jauns pāns par tiesībām regulēt. Te tiek runāts par investīcijām un regulējušiem pasākumiem, kur ir teikts, ka šādas tiesības valsts iestādēm ir eh, garantētas. Un mēs vēlējāmies tāpat skaidri atrunāt šajos normatīvos ka šādas investīciju aizsardzības klauzulas nevar aizkavēt valdību, piemēram, ieviest grozījums likumā, ja tas ir nepieciešams. Un eksperti to sauc par nestabilizācijas klauzulu. Šāds precizējums, precīzāk sakot, prasība pēc tā jau parādījās, tad, kad notika diskusijas un konsultācijas ar sabiedrību. Uh, Un mēs esam pat darījuši vairāk. Un tā vietā, lai mēģinātu šo standartu vēl apaudzēt ar jauniem normatīviem, mēs galvenajā pantā esam iekļāvuši tādu prasību, norādot uz visiem aizsardzības standartiem. Otrs svarīgais elements ir uh, attiecināms uz strīdu šķiršanas mehānismu, runājot par investīcijām. Uh, TTIP eh, tiek runāts par eh, investīciju tiesu sistēmu, par pirmās instances tiesu ar 15 tiesnešiem un eh, vēl sešiem mm, ieceltiem tiesnešiem, un šis investīcija tribunāls to iecels šos tiesnešu darbā ES un ASV valdības kopīgi, un Šie būs vienīgie cilvēki, kas varēs uh, saskaņā ar TTIP šķirt šos investīciju strīdus. Un pieci tiesneši būs ES pilsoņi, pieci ASV pilsoņi un pieci būs no trešajām valstīm katra puse atlasīs uh, tiesnešus, ņemot vērā viņu tautību, nacionalitāti, uh, ievērojot visu uh, procedūru un trešo eh, valstu pilsoņiem, kas tiks arī iecelt par šiem tiesnešiem, protams, arī būs jāatbilst visiem kritērijiem, mums ir jāievēro startautiskā jurisdikcija un arī PTO normatīvi. Jāsaka, ka ASV ir bijuši ļoti aktīvi šajā darbā, mēs jau esam ar ASV sadarbojušies, eh, ievērojot, ievēlot, piemēram, atrodot, atlasot šādus kandidātus. Tiesnešiem būs jābūt ļoti, ļoti kvalificētiem, gan no tehniskā viedokļa raugoties, gan no juridiskā viedokļa raugoties. Tie varētu būt cilvēki, kas ir jau strādājuši starptautiskās tiesās un uh, strīdu šķiršanas mehānisms būs tāds pēc uh, nejaušības principa, tātad trīs tiesneši uh, tur uh, būs tiesas sēdē, viens būs ASV pilsonis, viens būs ES pilsonis, viens no trešās valsts un atlase tātad būs pilnīgi nejauši pēc nejaušības principa. Starptautis starptautiskais, starptautiskā tirzniecības tribunāla pārstāvi būs arī iesaistīti pārvaldes sistēmā un tiesu sistēmā, un šī tā tad eh, izvēle pēc nejaušības principa, protams, ņems vērā arī šo cilvēku iepriekšējo pieredzi. Un es domāju, ka tas atšķirs no tās sistēmas, kur puses pašas izvēlas šos trīs arbit, arbitrāžu tiesnešus. Un tad tādā netiešā veidā tiek izvēlēts trešais arbitrāžas tiesnesis, jo ir arī šī tribunāla priekšsēdētājs eh, jāieceļ, un tas nozīmē, ka valstis puses nekādā veidā nevarēs ietekmēt eh, eh, šīs tiesas sastāvu. Ja runājam par tiesnešu neatkarīgumu, pirmais solis šajā virzienā ir uh, izmaiņas algu sistēmā. Viņiem uh, nemaksās uh, tās puses, kas piedalās strīdā, bet gan uh, līgumos noteiktās puses, tātad runājot par līgumu starp ES un ASV. Un, ja runājam par šo uh, tirzniecības tribunālu, uh, tas tiks veidots ņemot vērā jau līdzīgus pastāvošus precedentus, piemēram, arī PTO, uh, tribunālu un, protams, ir jāparūpējas, lai šie tiesneši eh, būtu pieejami tad, kad tas ir nepieciešams un ir jāvēro, cik eh, daudz darba tiek atvēlēts konkrētā strīda risināšanai un īstenībā algu, tātad viņiem maksās abu pušu valstu iestādes. Un līdz ar to mēs te nevaram runāt par kaut kādiem interešu konfliktiem un to, ka, piemēram, tiesnešiem būtu interese palielināt strīdu skaitu, lai nopelnītu vairāk. Šie cilvēki nevarēs strādāt kā, piemēram, konsultanti vai advokāti šādos investīciju strīdos. Ja mēs runājam par apelācijas tiesu, mēs esam paredzējuši tajā atlasīt sešus locekļus, divi no ES, divi no ASV un divi no trešajām valstīm. Arī tāda izvēle pēc nejaušības principa. Un trīs locekļi no apelācijas tribunāla tātad piedalīsies konkrētā strīdus šķiršanā. Tāpat eh, arī algu viņiem maksās no valsts kases. Runājot par darba ētiku un uh, tiesniešu bezpārteiskiem tādu neatkarību, mēs jau esam runājuši par uh, ētikas kodeksu saskaņā ar Singapūras nolīgumu, ņemot vērā arī starptautisko juridisko asociāciju. Uh, Ja mēs runājam par ētikas koda ieviešanu, tas tā tad nebūs tiesneša pārziņā. Tribunāla priekšsēdētājs būs par to atbildīgs, bet tāpat piedalīsies arī trešās puses. Te, protams, ir paredzēts vairākas iespējas, tā tad priekšsēdētājs varētu būt arbitrāžas tiesas priekšsēdētājs vai liksita ģenerāldirektors vai arī kāda cita startautiska institūcija, kam ir uh, nepieciešamais mandāts, lai varētu gatavot neatkarīgu un arī pilnīgi pēc burtu un gara labu ētikas kodeksu īstenošanu. Un ja mēs runājam par uh, finansējumu, uh, Šeit arī ir ieviest konkrēti normatīvi un tika arī paustas raizes par trešo partiju finansējumu šādu strīdu gadījumā apmaiņā saņemot daļu no kompensācijas, kas ir izmaksāta. Nu, tā ir tāda privāta vienošanās, mēs to nevaram aizliegt, bet mēs varam parūpēties, lai tā būtu caurskatāma, lai visi zinātu, kas notiek, lai šādu trešo partiju, šādu trešo pušu finansējuma fakts būtu tātad darīts zināms. Un vēl kāds jautājums, kas uh, rodas ne, neapšābām, neizbēgām, tā tad ir par uh, šo procedūru sarežģītību un izmaksām. Mēs, protams, esam veikuši aplēses un balstījāmies uz uh, to, kāda ir bijuši līdzīgi strīdu šķiršanas uh, mehānismi pagātnē, kā tas notiek, piemēram, PTO kontekstā un uh, aprēķinot izmaksas, runājot par TTIP, tribunālu tātad izmaksas varētu sasniegt uh, pusotru miljonu eiro. Mums tā šķiet tāda pamatota, normāla summa un jādomā, protams, arī par šo tiesu profesionalitāti un par to, kādas lietas tiek izskatītas. Ja mēs runājam par mehānismu pavairošanu, multiplikāciju, tas varētu, protams, arī kļūt par uh, Uh, problemātiski jautājumu, un mēs esam dzirdējuši, ka ir aizvien lielāka vienprātība par tādu daudzpusēju institūciju, kas nodarbotos ar šo strīdu šķiršanu, bet šādai daudzpusējai organizācijai, daudzpusējai institūcijai nepieciešams arī tāds um, daudzpusējs atbalsts, un mēs uh, Protams, redzam, ka varētu tātad valstis vienoties par šādas institūcijas izveidi un jādomā arī par pārējais laika prasībām. Ja šāda institūcija tiek izveidota, ir jāgarantē lai tad, piemēram, kompetences tiktu pārnestas no divpusējas sistēmas uz daudzpusēju. Un visbeidzot, daži vārdi, ko tad tas nozīmēs investīcijām, ko investori par to visu domā. Mēs esam dzirdējuši arī bāžas par to, ka sistēma kļūst aizvien pīņķerīgāka, aizvien dārgāka, necaurskatāmāka un viens no elementiem, kas sistēmu padara sarežģītāku, bet mēs to nevaram kompensēt, ir apelācijas uh, iespējas. Mehānisma stabilitāte īstenībā ņemot vērā eh, tiesības eh, pārsūdzēt spriedzumu, tātad tiesības sniegt apelāciju, tas eh, noteikti nav kaut kādā veidā jāapdraud. Mums ir, protams, arī jādomā par termiņiem, kas ir jāievēro uh, tiesvedības laikā, uh, cik ilgā laikā tātad lietai ir jātiek um, izskatītai mēs esam mēģinājuši samazināt izmaksas, samazinot strīdu šķiršanas eh, izmaksas kopumā un juridiskā sistēma tātad to visu neapmaksās puses, tātad un arī um, strīdas šķiršanā iesaistītās puses, tātad maksās tikai par juridiskām konsultācijām. Līdz ar to tādā veidā nevarēs ietekmēt eh, šo spriedumu vai nu tiesas procesu iznākumu un ir vēl kāds elements, ar kura palīdzību varētu kompensēt jebkādas iespējamās nērtības uh, investoriem. Un tāpat neaizmirsīsim, ka tādā veidā mēs varam uh, vispār atjaunot uzticību mehānismam kopumā un Eiropas Savienības investori ASV līdz ar to nebūs aizsargāti mazākā investori no trešajām valstīm, jo viņiem ir eh, tādi jau tradicionāli investīcija aizsardzības nolīgumi. Un viņi joprojām varēs eh, tātad iegūt no pamata garantijām, kas ir līdzīgas tādām, ko mēs piešķīram investoriem, kas, eh, piemēram, investē līdzekļus Eiropas Savienībā un kas nav ES pilsoņi. Protams, ir jāuzlabo arī šo strīdu šķiršanas mehānismu kvalitāte. Un visā visumā mēs arī ceram, ka tas būs labs signāls, lai piesaistītu investīcijas Eiropai, lai ārvalstu investoriem būtu vēl papildus garantijas, lai viņi varētu būt droši, ka Eiropas Savienībā viņi būs tātad aizsargāti ne vairāk, ne mazākā Eiropas investori, ka viss nos, notiks saskaņā ar likumu. Paldies, un tagad ar prieku atbildēšu uz deputātu jautājumiem. Un, protams, visi būs pietiekami labi jau iepazinušies ar šo priekšlikumu, bet bieži vien mums, mūs pārsteidza šādi priekšlikumi un mm, tātad uzklausīšu tagad atbildes. Paldies. Mau. Liels paldies. Un tagad Es vispirms došu vārdu ēnu referentiem un pēc tam citiem komitejas locekļiem. Un tagad uh, Seifi kundze, tāds paties grupas vārdā, paldies priekšsēdētāji, paldies Petričoni kungam par, jūs, par viņu uzstāšanos kā jūs teicāt, mēs jau vairākus mēnešus prasam, lai ISDS mehānisms tiktu aizstāts ar sistēmu, kas garantē valstu tiesības nodrošina atklātību un lai būtu paredzēts spriedumu pārsūdzēšanas mehānisms ža, e, varam konstatēt, ka priekšlikums iet pareizā virzienā, bet mums uzmanīgi jāraugās, lai šie nosacījumi e, paliktu spēkā sarunās ar partneru valsti. Tai ir jābūt publiskai institūcijai un ir jānovērš e, ļaunprātīgu sūdzību iesniegšanu. Un es gribētu uzdot vēl vairākus jautājumus un saņemt precizējumus par vairākiem punktiem. Uh, Vispirms runājot par šo jauno sistēmu, kāda attieksme ir uh, mūsu partneru valstīm, ar kurām notiek sarunas, vai tās ir gatavas pieņemt šo uh, sistēmu, un vai jums ir bijuši arī neoficiāli kontakti ar ASV. Otrakārt, no kāds atbalsts tiks nodrošināts MVU uh, pie, uh, Mm, izmantojot šo jauno sistēmu, vai ir paredzēts kāds finansiāls atbalsts. Eh, tālāk eh, komisija apgalvo, ka jaunā sistēmā eh, novērsīs ļaunprātīgus sūdzību iesniegšanu, kādi tad ir kriteriji, lai definētu šādu ļaunprātību sūdzību. Un uh, tālāk. Komisija ir norādījusi, ka tā sadarbojas ar vairākām valstīm veidot šo, veidojot šo sistēmu, vai jūs varētu nosaukt tās valsts, ar kuriem sadarbība jau ir uzsākt. Paldies! Tagad es pats uzdodu jautājumu kā referents Mauro. Eh, man, es biju nedaudz pārsteigts un man arī iepriecināja tas, ka Eiropas komisija parlamenta rezolūcija ir ņēmusi nopiet e, pa pilnu, kā saka, un to arī īstenojusi. E, protams, e, svarīgs arī ir jautājums par procedūru, tātad šeit tagad būs process ar Uh, neatkarīgiem uh, tiesnešiem, nevis vienkārši arbitriem, kā tas bija iepriekš iecerēts, un ir jānodrošina, lai tas viss būtu atklāts un caurskatāms. Bet, manuprāt, vēl svarīgāk ir, lai būtu uh, īstenots princips uh, garantēt partneriem tiesības regulēt otrajā sadaļā, otrajā pantā šis uh, princips um, ja uh, cauri uh, visam šim dokumentam un tālāk likumdošanas uh, grozījumus tātad, lai uh, tiktu norādīts arī uh, at, norādīt atsauci uz šās sadaļas otro pantu attiecībā uz likumdošanas grozījumiem. Šis princips ir ļoti būtisks. Tālāk šīs neskaidrās prasību iesniegšanas tiesības. Tātad ir paredzēts princips uh, otrā sadaļas trešajā pāntā uh, tiesības uz godīgu uh, un līdztiesīgu prasību izskatīšanu un uh, uh tri, trešajā un pirmajā uh, punktā ir norādīts, ka mm, nav iespējams uh, noraidīt un kaut kā ierobežot prasības. Tātad šeit komisijas spēr lielu soli uz priekšu. Un tātad šeit ir runa arī par nepieņemamām prasībām un par procesu izmaksām. Man ir divi jautājumi. Kā jūs uzskatāt, kā to varētu uh, ieviest un izvērst šo sistēmu, vai ir jauna sistēma, vai mums atkal būs jāved par jaunu sarunas par šo sistēmu, kā mēs rīkosimies, un otrkārt šajā dokumentā, ko ir sagatavojis komisija attiecībā uz nacionālām uh, tiesību sistēmām bija divi uh, divi varianti, tā tad uh, nav jūtama, tas nozīmē, ka nevar notikt pagrieziens par 180 grādiem, un otrs, ka nevar būt arī uh, ceļu dalīšanās, tā, tāds princips, vai jūs varētu nedaudz paskaidrot un pamatot, kādēļ eh, jūs izvēlējāties pirmo variantu un atteicāties no otrā varianta. Eh, es eh, šajā dokumentā konstatēju daudzus pozitīvus elementus, bet tur nekas nav teikts par investoru pienākumiem. Protams, investoru tiesības ir viena lieta, bet pienākumi saskaņā ar OECD 2011. gada vadlīnijām arī būtu uh, jāīsteno. Un paldies, un tagad vārds Mankas kungam. Thank you, um, and thank you for coming here. Atvainojos, jā. New uh, system. And... Es atvainojos uztais. Tātad paldies, ka jūs paskaidrojāt par šīs sistēmas uh, darbību nākotnē. Uh, Mums eh, ir sarunas ar eh, noteiktām valstīm un ceram uzsākt arī sarunas ar citām valstīm par to, kā viņas raugās uz šo piedāvāto strīdu atrisināšanas sistēmu. Un eh, kā, kāds ir tiesiskais pamatojums un kā šāda sistēma turpmāk um, virzīs Eiropas Savienības tiesību attīstību runājot par tiesnešu izvēli, tātad tikai pieci tiesneši pārstāvēs e- Eiropas Savienību, kā tie tiks izraudzīti, kā nodrošināsim, lai viņi būtu kompetenti un labi pārzinātu visas atšķirības starp dažādām tiesību sistēmām Eiropas Savienībā, pat apvienotā karalistē Skotijā ir uh, sava specifiska tiesību sistēma un uh, kā mēs arī spēsim eh, kontrolēt šīs tiesas izdevums, tad jau tie varbūt būs pasaulē lētākie tiesneši, bet kā tas viss notiks un kā darbosies komiteja, kur izraudzīs šos tiesnešus un kā mēs raudzīsimies, lai mēs nezaudētu kontroli, jo tiesas protokols procesi ir tiešām ļoti dārgi, vai jūs varbūt cerat, ka nekādas sūdzības netiks saņemtas? Paldies, Monika. Paldies par to, ka izskaidrojāt Eiropas komisijas priekšlikumu. Komisija, parlaments uh, lūdza, lai tāds tiktu sagatavots. Uh, mūsu parlaments uh, vistas polis politiskais spektrs ir paudis bāžas par šo ISDS e sistēmu, gan par uh, caurskatāmību, gan uh, tiesnešu neatkarību un uh, citiem jautājumiem. Tātad uh, jūsu dokumentā plānos ir uh, ņemtas vērā mūsu bāžas, tagad tiek veidota uh, ierosināts veidot um, daudzpusēju sistēmu. Es arī gribētu zināt, cik daudzas valstis ir paudušas atbalstu Eiropas komisijas uh, ierosinājumam un kāda ir bijusi padome un dalību valstu attieksme pret šo sistēmu. Tālāk, kā notiks ar pašreizējiem divpusējiem līgumiem, kuros ir paredzēta e- ISDS sistēmas darbība, vai ir paredzēts iekļaut šos uh, līgumu šajā daudzpusējā sistēmā, un kā mēs novērsīsim to, ka var rasties iespējas izvēlēties tiesu. Uh, ja piemēram, kādai valsts, kāds valsts uzņēmums eh, valstī, kam ir noslēgts divpusējs līgums ar ASV, tad it kā varēs izvēlēties, kurā tiesā šo strīdu izskatīt, ko komisija ir paredzējusi darīt. Eh, tā kā šis eh, pasākums tiek veikts TTIP kontekstā, ko ASV valdība un tirzniecības pārstāja par uh, to domā. Šeit notiek ļoti dzīva diskusija. Esmu pārliecināta, ka viņi arī sako mūsu diskusijai, bet gribētu zināt, ko viņi par to domā, vai esat dzirdējuši arī kaut ko no Kanādas puses. Tālāk es domāju, ka paredzētais budžets šādai tiesai, kura darbosies pēc pieprasījuma. Protams, mēs varam cerēt, ka tā būs tā kā tāda garantija, ka, ko praktiski nekad neizmanto. Bet, protams, šāds pagaidu mehānisms, kur tiesneši vienkārši ir tā kā dežūrē, tas varētu būt vislētākais, bet kas tad sekšos izdevums, vai to darīs dalību valsts? Tāpat uh, Eh, jautājums pamatoties uz kādiem tiesību aktiem tiesa pieņems lēmumus, vai tas tiek darīts balstoties uz TTIP. Un vēl viens jautājums, vai ir paredzēta kāda mītnes vieta šai tiesai, vai tā būs tāda savu veidu ceļojošā tiesa. Paldies. Jau vairākas Eiropas pilsētas ir pietek, pieteikušās, kā <laughs> šis ties var, varbūt aizdarbības vietas Helmut. Paldies. Pateicos par šiem skaidrojumiem no komisijas pārstāvi puses. Jā, tiešām tiks sagaidīts, ka mūsu priekšlikumi tiks uzklausīti. Mm, parlamentā notiek uh, debats par šiem jautājumiem un uh, sabiedrība arī interesējas par šiem jautājumiem. Un tādēļ es domāju, ka ir pareizi. Un es arī pateicos jums, kā esat mūs iepazīstināši ar šo priekšlikumu, jo Eiropas uh, dalība valstīs um, mazinās um, iebildumi pret šiem ISDS un uh, bet uh, no aptaujātajiem tikai uh, apmēram 5% uzskata, ka ir jāturpina izstrādāt ISDS, un nu, absolūtais vairākums uzskata, ka šā, no šāda mehānisma ir jāatsakās, un varbūt šīs priekšlikums vienkārši tagad ir, nu, tāds uh, uh, mēģinājums uh, rast izēju no situācijas. Mē, mūsu grupa uzskata, ka šis mehānisms nav vajadzīgs, mēs to ļoti kritiski vērtējam. Un uh, tagad ir runa, ka it kā tiek veidot jauna tiesu sistēma, bet patiesībā jau tas ir tas pats ISDS turpinājums un tie arī nebūs nekādi īsti tiesneši, bet vienkārši juristi ar atzītu kompetenci, kā tas šeit ir ierakstīts uh, punktā 9.4, pantā 9.4. Tālāk ir ierosināts, ka atkal trīs uh, uh šķīrei tiesneši pieņem lēmumu balstoties uz līguma teksta. Loģiski būtu uh, ka uh, balstīties gan uz mūsu konstitūcijām un uh, likumiem uh, ASV un 28 dalību valstīs un uh, radīt nosacījums uzņēmējiem un visbeidzot uh, pakalpojumu un investīciju komiteja izlēmi, kas vai eh, šis, eh, šī sūdzība ir pamatota un kādai ir jābūt atbilstošai pret procedūrai, bet jautājums, kā tad mēs vispār definējam šīs eh, investīcijas. Ja, nu, jā, ja, ja, kas šobrīd ir Uh, paredzēt šai definīcijai nevis vienkārši fabrikas būve un uh, darba vietu radīšana, bet šeit ir runa arī par uh, akcijām, par aizdevumiem vai mm, dažādiem citiem ieguldījumiem. Un arī sagaidāmā peļņa no koncesijām un dabas resursu izmantošanas Un tad rodas jautājums, kā tad to var uh, pārsūdzēt šādu, šādu lēmumu, kas ir pieņemts, un, un kur ir runa par investoru pienākumiem un kā, piemēram, sabiedrība var vērsties pret investoru veiktiem darbībām, kas apdraud pašvaldību un reģionu intereses. Un, kā jau arī iepriekš piemēram, jautājums ir uh, jau uh, sens par to, kādas noteikti teritorija var uh, ar likumiskiem līdzekļiem vērsties pret kādu uzņēmumu darbību. Protams, ir labi, ka ir ņemta zināmā mērā mūsu diskusijas vērā, kas šeit ir notikušas, bet bet uh, kāds ir rezultāts, ka katram uzņēmumam ir jāmaksā pašam šie, uh, šīs tiesas izmaksas, vai tas ir mazs vai vidējs uzņēmums, un tas jau nespēs uh, šādas uh, tiesas uh, izmaksas sekt. Un šeit nav nodrošināta uh, Uh, līdztiesību dažādiem uzņēmumiem un daudz uh, labāka būtu pašreizējā sistēma, kur viss ir skaidri definēts un uh, ir nodrošināti godīgi nosacījumi. Paldies, Bērns! Paldies komisijas pārstāvjiem par šo prezentāciju. Neapstrīdami jūs esat tiešām strādājuši un jūsu uh, visradošākais uh, atradums šajā piedāvājumā ir sistēmas nosaukums. Būtībā jūs esat nākuši klajā ar priekšlikumiem, kas neapstrīdami uzlabo atsevišķi ISDS sistēmas elements, bet eh, viss atjautīgākais risinājums bija no, mainīt nosaukumu. Un um, atsakoties no lietas būtības, tātad um, strīdu um, noregulējums starp valstīm un investoriem, un šeit vairs nav ne investoru, ne tiesu, un nav arī skaidrs vairs, uh, uh, kādi ir šīs sistēmas dalībnieki, kāda ir būtība. Tātad jūs varat teikt, ka tā vairs nav ISDS sistēma šodien, ka tas ir kaut kas cits, bet ja mēs paskatāmies pēc būtības, protams, ir zināmi uzlabojumi, bet tā joprojām ir arbitrāža sistēma starp valstīm un investoriem, un tā joprojām ir ISDS sistēma. Protams, ir uzlabojumi attiecībā uz tiesnešiem, bet es arī piekritīšu Helmuta paustai kritikai, ka no vienas puses šie jaunie arbitri saņems uh, noteikti veida atlīdzību, bet ja mēs palūkojamies, kādi arbitri darbojas šāda veida sistēmās, tad viņiem jau nu nepietiks ar jūs piedāvāto atlīdzību. Un būs interesanti, kā viņi pelnīs uh, savu iztiku. Un uh, atsevišķos gadījumos tas pat varētu novest pie interešu konfliktiem, jo es tā saprotu, ka grupa eksperta grupas vadītājs izlēms par to, vai ir vai nav interešu konflikts, un tā jau nav tā labākā sistēma, kas garantētu, ka šādu konfliktu nebūs. Protams, šis lozungs tiesības pieņemt likumus, tas parādās visur, tiesības regulēt, tiesības pieņemt likumus, tas visur atkārtojas visā šajā tekstā. Bet man tomēr nešķiet, ka Eh, investoru eh, pamatotas eh, cerības ir saglabāt šis jēdziens un, un neviens jau neteiks, ka likumu pieņemt nedrīkst, bet tiks teiks, ka likums ir jāpārskata. Neviens jau neapšaubīs valsts tiesības regulēt, bet tiks norādīts, ka izmantotie uh, līdzekļi neatbilst uh, līguma mērķiem. Un uh, no šāda viedokļa jūs, manuprāt, joprojām nesat atrisinājuši problēmu par to, kā um, aizsargāt nacionālo likumdošanu un uh, un uh, izslēgtu iespēju uh, pārsūdzēt uh, vai uh, apstrīdēt likumus, kur it kā samazina pēļņu vai kaut kā negatīvi ietekmē intereses. Tālāk uh, tiek apgalvots, ka tā kā publiskās institūcijas šos tiesnešus izraugās, tad tā vairs it kā nesot privātā sistēma. Nu jā, šī sistēma uh, ļauj apiet nacionālās tiesu sistēmas un darbojas tikai privātajās interesēs, tad, manuprāt, tā tik un tā ir privāta sistēma, jo šeit ir runa par privātām interesēm. Protams, tiek teikts, jā, ka uzņēmums varēs izvēlēties vai atsaucoties uz dažādiem motīviem, varētu vērsties publiskā tiesu instancē un atsaucoties atkal uz citiem motīviem vērsties ISDS. Protams, viena motīva dēļ nevar vērsties divās dažādās tiesās, bet var izvēlēties dažādus motīvus un izmantot abas sistēmas. Man patika Malmstrēms kundzes teiktais, ka ir nepieciešama tāda sistēma, kurai pilsoņi pilnībā varētu uzticēties. Bet vienīgā atšķirība ir tā, ka pilsoņi jau nevarēs vērsties šai iestādē. Tajā varēs vērsties tikai privātie investori, bet ne pilsoņi, ne patērētāji tiesība aizsardzības organizācijas, ne arotbiedrības. Un jautājums, uz kur jūs joprojām nesat atbildējuši, ir šāds. Ehm, kā novērst uh, to, ka ārvalstu investori atrodas izdevīgākā situācijā nekā pašmā investori? Un, protams, mums šīs debatas vēl turpināsies par daudz precīzākiem punktiem. Šķiet, ka Malmstrēmas kundze ir atteikusies no idejas lūgt Eiropas Savienības tiesu paust savu viedokli par šo jautājumu. Un Eiropas komisija regulāri vēršas Eiropas Savienības tiesā, lūdzot tās atzinumu pat, ja, teiksim, līgums nav vēl pilnībā noformulēts, bet e, tā tas notiek, un es nesaskatu, kādēļ šajā gadījumā Eiropas komisija nevarētu lūgt uh, Eiropas Savienības tiesa izvērtēt, vai šis um, dokuments atbilst Eiropas Savienības tiesību normām. Un jūs atkal nekādi nespējat pamatot, kādēļ mums šāda sistēma būtu nepieciešama. Atkal tiek minēti tie paši pamatojumi, kas iepriekš nav veikti nekādi pētījumi par to, uh, tātad pētījumi, kas varētu pierādīt, ka šī jaunā sistēma, kas tiks veidota un tā būs saistīta ar noteiktām izmaksām, ka tā būs labāka nekā pašreizējā sistēma, kur uzņēmumi var vērsties nacionālajās tiesās. Un tas ir tas galvenais, ko mēs pārmetam jums. Un rezolūcijā, par ko noteiktas grupas uh, šeit parlamentā nobalstoja, bija uh, lietas, ko jūs esat ņēmuši vērā, bet, uh, nu, šeit viss joprojām nav atrisināts. Reģī kundze, paldies. Es arī vēlos pateikties mūsu viesim par ierašanos komitejā šodien. Kā jūs saprietat, uh, joprojām pieturos pie savas nostājas, ka ISDS nav nepieciešamas tētip līgumā. Es ar interesi lasīju jūsu priekšlikumu, un tik tiešām redzu arī zināms uzlabojums, bet daudz vairāk bažu. ISDS dod varu ārvalstu investoriem ar tādām tiesībām, kas nav vietējiem investoriem, un šī problēma nav risināta. Es novērtēju to, ka ārvalstu investoram ir jāspēj vai no nu jaunās ISDS vai nacionālās uh, tieslietu sistēmas ietvaros jāspēj aizstāvēt savas tiesības. Bet uh, starptautiskais investors var tiešā veidā vērsties pie ISDS, bet vietējais investors nevar to. Ja vietējais eh, tribunāls lem pret vietējo investors, investoru, vai, vai viņš varēs vērsties tad startautiskajā? Un vai es pareizi saprotu, ka nav atrisināt problēma ar to, ka investori meklēs izdevīgākās eh, tiesāšanās vietas. Un vēlos dzirdēt arī jūsu viedokli par to, ja ārvalsts investors prasa divu dažāda veida kompensācijas, viņš joprojām var eh, vērsties ar paralēlu prasību. Piemēram, vienlaicīgi iesniedzot eh, prasību ar aizliegumu un eh, arī eh, prasot kompensāciju ISDS, e tas radītu divas paralēlas prasības. Es neesmu arī neko redzējusi par tādas firmas celtu prasību, kas uh, atrastos trešā valstī, kas varētu neļaut eh, valstī eh, uzņēmumam, kas atrodas trešā valstī, bet eh, attiecīgajā līguma valstī teritorijā ir tikai maza filiāla, vērsties ar šādu prasību. Un vai var izmantot filiāls, kas atrodas Eiropas Savienībā, lai vērstos ar šādu prasību? Vēl viena lieta. Es nepiekrītu mūsu priekšsēdētāja Langas kunga optimismam. Uh, Es šeit priekšlikumā neredzu skaidru, nepārprotamu e, izēju no šīs e, pašregulēšanas. Kādu e, nodrošinājumu jūs varat minēt, ja, lai pārliecinātu mūs, ka jaunie, ar jauno sistēmu iecautie tiesneši ievēros visas normas un nevērsīsies pret vidi un, un sociālām lietām? Uh, kas būs tie, kas eh, lems par eh, tiesnešu iecelšanu no kaut kāda īsā saraksta? Komisija uzskata, ka ir atrisinājusi eh, problēmu ar iepriekšējo sistēmu, bet šeit joprojām investors ir vienīgais, kas var iesniegt prasību, un tiesneši varētu būtu interesēti eh, lemt par labu investoriem, lai tiktu saukti lemt atkal un atkal. Priekšsēdētāji, paldies! Man vēl ir astoņi cilvēki pieteikušies. Tas nozīmē, ka kolēģiem vajadzētu izteikties pēc iespējas īsāk un precīzāk formulējot savus izteikumus, lai Mauro vēl būtu arī iespēja sniegt atbildi. Šūt. Paldies. Es saprotu, ka komisija izjūt eh, spiedienu eh, par ISDS un sabiedrības pretošanos tai. Es domāju, ka daudzi no mums vēlas eh, vispirms pamatīgi analizēt šo juridisku šo priekšlikumu, lai saprastu, kas tieši no tā ir uzlabojums. Un saprotu, ka esat risinājuši vairākas nopietnas bažas, bet pamatā mēs joprojām runājam Eh, par īpašu juridisku sistēmu ārvalstu investoriem, kas diskriminē vietējos investors, un vēlos saprast, vai juridiskais eh, konsultācijas komisijā par savietojumības ap šo sistēmu un iekšējā tirgus noteikumiem būtu publiski pieejams vai pieejams eh, deputātiem, jo tur mums ir tiešām liels bažas attiecībā uz šo situāciju. Par pašu priekšlikumu daudz lietas jau ir pateikts, tāpēc es Eh, pavisam īsi pieminēšu tikai vienu eh, jomu, kas man rada bažas, respektīvi par tiesībām regulēt. Es nezinu, kā jums šķiet, cik robustas ir šīs normas. Valdībai joprojām būtu jāpierāda, ka apstrīdētā politika ir nepieciešama, lai, un es citēju, nodrošināt leģitīmus publisko interešu mērķus. Kā jums liekas, vai uh, valdībām, kas varētu renacionalizēt eh, sabiedriskos pakalpojumus vai veikt cits eh, reformas publiskajā jomā. Mums joprojām ir koncepcija par eh, leģitīmā gaidām. Un pavisam īsts papildinošs jautājums, kas īstenībā ir liels pēc savas būtības. Šeit runa par nākotnes tirzniecības Eh, darījumiem, eh, ko tas nozīmē CETA, ja Malmstrēm jau ir teikusi, ka neatvērs to vēlreiz Minērs kundze. Dank u wel, voorzitter, en dank u, meneer. Paldies, priekšsēdētāji, paldies ģenerāldirektoru kungam. Man ir vairāk ļoti svarīgi jautājumi. Un es labprāt gribētu tādu plašāku, detalizētāku atbildi, nevis tikai lakonisku atbildi. Jāsaka, ka jaunā Uh, sistēma joprojām ir sistēma starp valsti un investoriem, arbitrāžas sistēma, un valsts, uh, investori tādā veidā var griezties tiesā pret valsti. Bet uh, Vācu ministrs Gabriels un Nīderlandes ministrs Lūmēs, tagad citēšu angļu valodu, īstenībā, ka investori īstenībā nevarēs uh, baudīt labāku vai uh, līdzvērtīgu aizsardzību kā pašmāju investoru. Tātad, kā jūs varētu interpretēt šo teikumu? Otram kārtām, kādi tiesiskie līdzekļi tiek piedāvāti pašmāju investoriem un ārvalstu investoriem, lai viņi, piemēram, varētu vērsties tiesā paši pret savu valstu? Trešais jautājums. Komisāre Malstrēme teica, ka sarunas ar Kanādu viņa nevēlas atkal uzsākt no jaunu un CETA līgumā tā tad nedu, netiek domāts par ESTS klauzulas ieviešanu. Bet ja kādai valstī ir, piemēram, filiāli trešajā valstī, kur tā uzsāk tiesvedības prasības pret šo valsti vai pret savu valsti, ko jūs darīsiet, lai izvarītos no tā, ka Amerikas uzņēmumi caur Kanādu uzsāks lietas pret Eiropas valstīm vai, piemēram, ja Eiropas tiesas tā, caur citu mehānismu uzsāks tiesvedības procedūru pašas pret savu valsti. Kā ievērot šo nacionālo likumdošanu un ASV likumdošanu, vai jūs esat ņemuši vērā arī dažādas trūkumus un riskus? Kādēļ jūs par to nerunājat? Un visu beidzot, mēs dzirdējām par konkrētiem jautājumiem par tā saukto chilling efektu, ja tiek uh, piemēram, izņemtas šīs darbas smiltis no enerģētikas uh, direktīvas vai, piemēram, pienskābes izmantošana gaļas uh, produktu uh, ražošanā un ko jūs varētu panākt, lai jauna arbitrāža sistēma neutralizētu šo tā saukto chilling efektu. Paldies. Ima. Paldies, Ima. Sí, gracias, presidente, y gracias también al señor. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies arī Patrišonī kungam par viņu prezentāciju un par um, pieejamību apspriest ar mums šo jautājumu. Man ir procesuāls dabas jautājums. Šis ir jautājums, kas ir jāpaņem Eiropas parlamentā. Kā tas īsti darbosies? vai mēs varam būt pārliecināti, ka mums būs iespēja apstiprināt to, par eh, ko esam vienojušies Eiropas parlamentā un kā mēs piekrītam. Un vēl par pašām sarunām. Vai tētim kalpos kā piemērs, kā modelis, vai šis būs modelis tagad? Kā, kā viņi iet kopā īsti? man nebija laiks īsti detalizēti iepazīties, tā teikt, visās detaļās ar šo priekšlikumu, bet viena lieta, ko es uzreiz jau pamanu. Manuprāt, šeit ir pretrunas starp komisijas paustajām lietām. Dažkārt tiek runāt par arbitrators un citreiz par judges, tad tiesnešiem un šķīrēji tiesnešiem. Un tad uh, vai tad šīs lietas izlēms eh, tiesneši, jeb šķīrēja tiesneši, vai jeb šeit kaut kas ir vienkārši sajaukts. Varbūt varat paskaidrot mums. Nākamais runātājs, Ingārs Kungs. Paldies, priekšsēdēji, jūs labi un precīzi esat, eh, mums esat jārunā, bet es vēlos pateikties eh, par šo prezentāciju. Kā jūs minējat, tas ir nepieredzēts gadījums, kad priekšlikuma projekts tiek publiskots, bet eh, tas, manuprāt, ir labi, jo pēc mūsu diskusijas tam ir iespēja kļūt labākam. Un arī saņemsiet komentārus no iesaistītējiem interesantiem pusēm. Protams, ka mēs apspriežam šeit instruments ar PS un ASV, kas viss iekļauts TTIP, bet tam būs daudz plašāka ietekme, jo mēs eh, paredzam, ka tas kalpos var paraugu turpmāk jūs runājat par daudzpusējas iestādes iespējamību šķir, eh, šķirrai eh, lēmumu pieņemšanā. Tātad pārējiet ar laiku no pašreizējās divpusējās sistēmas uz nākotnē daudzpusēju sistēmu. Šajā kontekstā man liekas, ka mums ir nepieciešams apsvērt arī Eiropas Savienības iestādi uh, Eh, respektīvi tāds iestādes izveidošana šādu lēmumu pieņemšanai. Mēs esam apstiprinājuši daudz līgumu, kur ir iekļauts ISDS eh, šķīrē mehānismu starp austrumu un rietumu dalību valstīm. Eh, līdzīgā kolēģi Marīķa Šāke, man ir jautājums, es nāku no austrumu Eiropas valstīm, runāšu skaidrāk valodu. Kas notiks? Vai esat paredzējuši iekšēju Eiropas Savienības investīciju tiesu ar pārēju no pašreizējās sistēmas, no pašreizējās sistēmas, kur mums ir daudz uh, sīki sadrumstalotu sistēmu. Vai varbūt domājat par atteikšanos no ES iekšpusē darbojušos sistēmas un pārēju uz ārēju vai vispārēju? Un tad mēs to atstājam visu iekšējās tirgus eh, no regulēšanas ziņā, kas tiks paplašināt vai kaut kā tā. Paldies, Marija! Paldies! Daudz, kas jau ir izskanējis un centīšos neatkārtoties, bet gribu paust prieku par to, ka komisija ir pavirzīsies priekš pēc konsultācijām par ISDS. Vairums aptaujā to bija pret ISDS un jūsu risinājums ir nevis pilnībā atteikties no ISDS, bet to pārskatīt. Tagad jautājums, vai šīs pārmaiņas būs tiešām tikai pēc būtības vai tikai uh, kosmētiskas. Es uh, esmu pārliecināta, ka TTIP un CETA ietvaros šī sistēma nav nepieciešama, jo mums jau ir citas tiesu sistēmas, kas ir stabils un darbojās un tomēr ir uh, nepieciešams izanalizēt jūsu priekšlikumu, un man ir vairāk jautājumu par šo priekšlikumu. Pirmkārt, kādēļ jūs nesat paredzējuši nosacījumu, ka vispirms ir jāvēršas nacionālajās tiesu instancēs, un tikai pēc tam var vērsties šajā uh, jaunajā sistēmā? Un Tātad eh, tikai pēc eh, šādas publiskās tiesas lēmuma varētu vērsties šādā privātā tiesā, jo es piekrītu dokungam, ka tā tiešām ir privāta institūcija. Un eh, otrkārt par tiesībām regulēt vai reglamentēt, kas it kā tiek saglabāts, bet tās tiek novaināts ar šīm ties, tiesībām uz kompensāciju vai pienākumu kompensēt Trešais jautājums par investīcijām. Kā jūs definējat, kas ir investīcijas un kas ir investors šajā sistēmā? Tālāk par mierizlīgumu. Tas ir paredzēts, bet ir pilnīgi neskaidrs un necaurskatāms. Vai nebūtu iespējams nodrošināt atklātību jau šajā mierizlīguma posmā? Lai Uh, noskaidrot, vai dalību valsts nav piekāpušās un vispār kā viss šis process ir norisējis, un tādēļ būtu nepieciešams arī to uh, atrisināt. Tālāk uh, tiesnešu neatkarība. Jūs uzskatāt, ka tiesneši būs neatkarīgi tādēļ, ka tad, kad viņi izskatīs šo sūdzību, viņi nekādas citas uh, lietas uh, neizskatīs, vai tad būs kaut kāda uh, karantīna vai kaut kas cits, kas garantēs uh, tiešām reālu neatkarību. Nākamais jautājums. Es jau teicu, ka mēs uzskatām, ka nolīgumos ar ASV un Kanādu šāds ISDS nav nepieciešams, bet ja jūs uzstājat, tad kas notiks ar CETA, jo Malmstrēms kundze ir teikusi, ka to nepārskatīšot. Sabatīkums. Vorsitzender, wir haben in äh, unserer Fraktion priekšsarētāji. ECR grupā mums ir tikuši uzaicināti šķīrēties eksperti un iepazīstināja viņus ar Malmstrēmas kundzes izplatīto priešlikumu. Un viens no ekspertiem sacīja, ka šķīrēja tiesnesi, tiesneši strādā e, ātrāk un efektīvāk nekā šāda veida ierosinātā struktūra. Mēs aptaujājam arī uzņēmums, kas ir eksportējuši un investējuši vai tiešām ir tik slikta līdzinējā sistēma, ka tā arī aizstāja. Nu, un es uzskatu, ka drīzāk šīs jaunais risinājums ir politiski orientēts. Un arī formulējums, ko es lasu no Malmstrēms kundze, jauna laikam atbilstoša šķīrēja tiesnešu darbības iespēja un tiesnešu kontrola. Nu, tas liek eh, runāt par eh, to, ka ir politiska kontrola tomēr īstenot. Un jautājums tad ir šāds Kāds ir amerikāņu viedoklis par šo ideju? Jo viņi, viņi lielu uzsvarliek uz funkcionējušu ISD sistēmu, vai kaut kas jau ir minēts par to. Un tad, ja tiek iesniegta jauna struktūra, izveidot, tad vai mēs varam runāt par eh, to, kā tas ir jebkurai jaunai struktūrai? Vai tā ir viena institūcija, kas lēms? kādā valstī par absolūti visiem gadījumiem, visiem, vai nebūs pārslogota? Vai nebūs tā, ka ilgi būs rindā jāgaida? Un kā nodrošināt saulēcīgu lietas izskaitīšanu? Kā tas būs iespējams? Jo uzņēmumi būs tieši atkarīgi no tā, lai pēc iespējas ātrāk tik lēmumi pieņemti. Un kā varēs tikt galā ar šiem procesiem? Vai būs vairāks palātas varbūt? Un tad vai tam visām jābūt vienā valstī vai sadalītām pa vairākām valstīm? Jo var iedomāties, ka kāda institūcija, kas rīkojas attālināti no citām valstīm, vai tās ir pietiekami informētas, lai varētu pamatot lemt? Un vēl viens jautājums. ja tiek nodrošināta, kā teikt, minēts e, objektivitāte, bet, un ir e, izskatāmās lietas, kur ir iesaistītas milzīgas finanšu sekas, var, kā var nodrošināt, ka tik tiešām tiek e, īstenota objektivitāte? Kādas valdības varētu mēģināt savus cilvēkus iedabūt šeit struktūrās iekšā, lai garantētu, ka pret viņiem nākotnē netiks lēmts? Šeit ir daudz jautājumu, manuprāt neatbildēti. Un pēdējais, vai tiešām atmaksājas politiski darīt to, ko, kas ekonomiski var būt diezgan apšaubām pamatojums? Paldies, Viktor! Paldies! Sākumā pateikšu paldies Petričāne kungam no komisijas par viņu visaptverošo un detalizēto skaidrojumu par jauno sistēmu. Uh, kas ir kā atbilde uz nepārtraukto spiedienu, kuru veica Eiropas parlaments. Un eh, parlamentu lomu tas arī skaidri parāda. Jautājums, vai komisija paredz iespēju izveidot līdzīgs risinājums tam, kā jūs pieminējāt iepriekš? Še, Es saprotu, ka šis jau nav gala teksts, bet tikai sākotnējais priekšlikums, par kuru tiks vestas sarunas. Un Malmstroms kundze to darīja pagājušajā nedēļā. Es sapratu, ka par šo tekstu tiks vestas sarunas ar ASV, un tikai sarunu rezultāts būs tas, kas tiks apstiprināts un kļūs par daļu no starptautiskajām tiesībām. Bet domāju, protams, ka Eiropa darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šis priekšlikums tiks pieņemts tajos ietvaros, kuru jūs, jūs iepriekš minējāt. Tagad atgriežoties pie sarunām ar Ķīnu, vai komisija paredz iespēju vai līdzīgu vai identisku risinājumu arī iekļaut eh, divpusējā līgumā ar Ķīnu, zinot, ka divas puses, Eiropa un Ķīna, ir ar absolūti atšķirīgām juridiskām tiesiskām sistēmām, kas rada lielu nenoteiktību un nestabilitāti investoriem, kas vai nu investē Ķīnā vai Ķīnas investori, kas investē šeit, Eiropā. Vai esat mē, mēģinājuši noskaidrot Ķīnas viedokli par šādu priekšlikumu, un vai Ķīna izrāda gatavību piedalīties, strādāt kopā ar Eiropu jaunas sistēmas izveidē? Un visbeidzot, ja pārāk labs risinājums ir kā ienaidnieks labam risinājumam, manuprāt, eh, problēma šeit eh, nav eh, tā, ka šis priekšlikums būtu pārāk labs, bet ka tas ir vienkārši labs. Un līdz ar to daudzi to nenovērtē un saka, ka viņš ir slikts. Thanks a lot, Frau Forenza. Forenza, kundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti vienkāršs uzdevums salīdzinot ar kolēģiem, kas runāja pirms manis, it īpaši Šolts kungu. Manuprāt, šeit mums ir darīšana ar debatēm par priekšlikumu kas īsti nav atbrīvojies no tiem iemesliem, kāpēc mūsu grupa pieminēja, ka ISDS ir bīstams. Līdz ar to rodas jautājums saistībā ar Malmstrēmas kundzes sacīto. Ņemot vērā, ka nav tiešu saiknes starp jauno tipu procedūru un investīciju palielinājumu. Bet iedzīvotāji un daudz Eiropas parlamenta deputāti ir nobažījušies par šī priekšlikuma saturu. Iespējams, ka šī ir virziena maiņa salīdzinot ar ilgajām debatēm, kas eh, turpinās Eiropas parlamentā un arī citur. Tomēr mūsu bāžas ir par ieguvumiem ārvalstu investoriem. Jo no nu, tiesu sistēmas viņi nav pilnībā izslēgti, viņiem joprojām pastāv iespēja vērsties tiesā ar lielu interešu aizstāvību vai nepieciešamām darbībām. Ceta jau tik pieminēta, to, to es uh, vairs ne, nepieminēšu pati, bet manuprāt, mums joprojām šeit ir darīšana ar to pašu ISDS, bet uh, citā formā, un ļoti daudz iebilžu vēl ir. Paldies! Ke Skā Kelē. Paldies, ka ieradāties un prezentējat šo priekšlikumu. Nevēlos arī atkārtot visu, ko sacījāt un ko kolēģis sacīja. Kā Janiks norādīja, mēs zaļie šeit joprojām saskatām problēmu, ka šī ir atšķirīga juridiska sistēma, kas ir piemērojama tikai un vienīgi ārvalstu investoriem, nemaz nerunājot par viņu saistībām vispār. Nu, tā problēma joprojām e, saglabājas Es neatgādināšu arī un neatkārtošu visus uzdotos jautājumus, uz tiem es joprojām gaidu atbildes, bet viena lieta, kas ir tikusi jau pieminēta, var, varbūt, es varbūt es nesapratu, par tiesnešu algu bija, būs fiksēta alga. Bet paskatoties detaļās, runāts arī par citām maksām e, un piemaksām, kuras tiesneši saņemsim. Un paskatoties savukārt, tad Eh, ikdienas atalgojums 3000 ASV dolāru. Tā ir, tās ir dienas nauda. Eh, un rakstīts, ka citas maksas nosaka tur tālāk un tā tālāk, vai ir vēl kādi citi maksājumi, ko viņi saņems? Tālāk eh, apelācijas struktūrai uh, ierosināt eh, maksu noteikti eh, tāpat kā PTO statūtos, kas pat ne tuvu nav tūkstotim dolāru. Es to man liekas milzīga atšķirības starp pirmo instanci un apelācijas uh, instanci. Vai varat paskaidrot to, kā tas saistās varbūt arī ar citām maksām un nodevām? Un vēl mēs nevaram šeit skaidrību atrast attiecībā uz e, piekļuvi ārvalstu investoriem, kuriem nav būtiskas e, biznesa intereses. Varbūt es kaut ko vienkārši neatrodam šobrīd te tekstā, varbūt varat paskaidrot. Paldies, daudz jautājumu, Mauro, lūdzu, laiks atbildēt. Exactly Paldies, nu tieši trīs minūtes man atbildēja no, no, no. Just to know how fast things But, but of course, I'm, I'm uh, really aware about your ability. I, so, yeah, yeah. <laughs> but no, no es jums uzticos, ka jūs to spēsiet. Jā, jā, es esmu jūsu rīcībā, cik vien ilgi nepieciešams, saka ģenerāldirektora kungs. Uh, I will try to the extent. Es centīšos sagrupēt atbildes Eh, bet eh, ļūdzu mani aizbildināt, ja būšu kaut ko svarīgu aizmirsis. Es esmu pārliecināts, ka jūs man atgādināsiet un, protams, arī varu atgriezties pie detaļām, eh, kas jums šķitīs īpaši nozīmīgas. Tātad par trešajām valstīm. Jāsaka, ka vairums valstu, ar kurām mēs sazināmies, ir uh, informēts par debatēm, kas notiek Eiropā. Mēs esam mēģinājuši darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai paskaidrotu, kas tad notiek, par ko mēs runājam, lai uh, būtu ne tikai presē pieejamā informācija. Mēs stāstām, mēģinam paskaidrot, kas notiek parlamentā, kas notiek padomē, kāda ir motivācija un kāds, kāda vispār ir nu, tādi pamatotākie šo uh, diskusiju iemesli, lai cilvēki un vispārēji varētu labāk saprast, kas notiek. Un tad arī, kad konkrētais priekšlikums būs gatavs, tad eh, sabiedrībai to būs varbūt vienkāršāk uztvert. Mums arī nav TTIP priekšlikuma gat, tāda. Mums ir, mūsu rīcībā ir eh, tāds mēmraksts un. Es pats pagājušajā nedēļā biju Japānā, lai turpinātu sarunu kārtu un saviem partneriem es prezentēju šo mēlnrakstu un es paskaidroju, kādēļ uh, nav konkrēta priekšlikuma, kādēļ vēl tam nav šī statusa, un mēs esam sazinājušies ar visiem maniem partneriem. Kolēģi bija Ķīnā pagājušajā nedēļā, un esmu pārliecināts, ka viņi rīkojās tāpat. Un es domāju, ka mēs nevarēsim kaut ko, nu, teiksim, uh, uzzināt vai saņemt kaut kādu atgriezinisko saikni, pirms nebūsim viņu pietiekam, viņus pietiekam informējuši. Un pirmā reakcija varbūt bija pārāk vispārīga un izplūdusi, bet jāsaka, ka vairums partneru attieksme pret svarīgākajiem jautājumiem ir ļoti līdzīga. Nu, kādas būs izmaksas, kā, cik sarežģītas būs šīs procedūras. Un uh, Tāpat arī esam dzirdējuši jautājumu no Vietnams. Vietnama ir attīstības valsts un vietnamieši, nu, īstenībā ļoti pārsteidzošā kārtā, ņemot vērā viņu uh, tiesvedības sistēmu, viņi īstenībā ir daudz pozitīvāk noskaņot nekā citas valstis. Viņi arī uzdeva jautājumu, vai mēs Vietnamā, ņemot vērā mūsu attīstības līmeni, varam patiešām uh, tik galā ar šādu sistēmu. Mēs eh, viņiem atbildējām, ka mēs esam gatavi diskutēt, ko tad darīt, lai šo programmu piemērotu. Bet, nu, tas arī viss. Un kanādieši no mums sagaida kaut kādus paskaidrojumus, kādi ir mūsu mērķi, kur mēs dodamies un kanādiešiem, kā parasti, ļoti svarīgi šķiet visi sarunu līmeņi, viss, kas norisinās Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, es ceru, ka visi to saprot. Un komisāri teica, ka viņi nav gatava atkal atvērt šīs sarunas, atkal tās uzsākt. Nu, protams, tas nenozīmē, ka nav iespējams nekādas pielāgošanās, bet mēs, protams, Eh, vēlamies apzināties, ko mēs saprotam, ko mēs vēlamies panākt. Un ir jāsaprot, kā šeit trūkst, kas ir iespējams, un mūsu rīcībā ir arī vesela gama eh, pārskata klauzulu, ko var izmantot, ja tas būs nepieciešams nākotnē. Nu, pat varbūt ne ļoti tālā nākotnē, lai varētu ieviest papildus izmaiņas. Ja runājam par CETA, uh, Eh, joprojām situācija vēl nav pilnīgi izkristalizējusies, mums jāskatās, kāda uz to visu būs reakcija un eh, ir iespējami vēl konkrēti pielāgojumi, kā komisija domā, ņemot vērā arī juridiskās fīnēses, protams, ne tādas eh, radikālas izmaiņas, bet nu tomēr. Un nav arī nekādu uh, norāžu, ka kanādieši a priori nu, noraidītu kaut ko, jo jāsaka, ka apelācijas iespējas īstenībā nāk tieši no kanādiešu puses šis piedāvājums, jo kanādieši pirmie par to sāka runāt un Mums ir jāsaprot, kāda veida, kāda veida apelācija te varētu būt iespējama, un, protams, mums ir jārunā arī ar kanādiešiem par to. Uh, Un, protams, par visu to ļoti detalizēti runāt nebūtu prātīgi, kamēr mūsu pozīcija pilnībā vēl nav izkristalizējusies. Ir gatavs priekšlikums, tas ir melnraksts, un, protams, process vēl turpinās. Bet tas uzmetums, ko piedāvājam šeit, tam ir jābūt mums nākot, nākamajam gatavajam dokumentam. Arī ieskaitot attiecības ar Ķīnu, tātad tas varētu būt tāds kā paraugs. Nezinu, vai to varam veist sarunas tādā veidā ar visām valstīm, bet, nu, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu vēl pagaidām, un es nevaru pateikt, ka vienāds paraugs, vienāds, tā teikt, musturs tiks izmantots, vienāds lekāls pilnīgi visos gadījumos, bet mm, var jau vienmēr būt arī citi priekšlikumi, un Mums tad, protams, vajadzēs pie tā vēl atgriezties, ja būs nepieciešams, un mēs tagad nevaram spekulēt ar informāciju, un šis priekšlikums tika sagatavots ņemot vērā to, par ko gal galā esam informēti, un vairums mūsu partneru uzskata, ka šeit nav tādu principu, kas nebūtu pārvarami. Un kas notiks tālāk sarunu kārtā? Es jau, protams, būtu ļoti priecīgs, ja es to varētu pareģot, nu, bet pagaidām man tādu spēju nav. Ja mēs runājam par ASV, daudz kolēģi uzdev šo jautājumu. Sākotnēji uh, bija tāda ļoti piesardzīga nostāja, un ASV būtu noraizējušies, ja būs papildus izmaksas uzņēmumiem, ja mehānisms būs pārāk sarežģīts, un viņi būs arī, protams, noraizējušies, ja viņu investoriem būs mazāks aizsardzības līmenis vai ieguvums, nekā viņi to būtu stādījušies priekšā. Bet vairums inovāciju protams, Uh, ir uh, līdzīgas kā pie mums, un ASV šo, šīs tiesības regulēt uztver tikpat nopietni kā mēs, un jāsaka, ka ASV ir bijuši čempioni caurskatāmības uh, nodrošināšanā runājot par starptautisko jurisdikciju, un viņi to ir panākuši pat pirms Eiropas Savienības, un tādēļ es domāju, ka bū, ir daudz iemeslu, kādēļ ASV vēlētos iesaistīties šajās diskusijās. Uh, Un, protams, es būtu pārsteigts, ja viņi to darītu bez uh, sākotnējām pamatīgām diskusijām. Un mums ir jāsaprot, ka pie tā ir vēl gar un plaši jāstrādā. Right to regulate. Tiesības regulēt. Šī ir strīdu šķiršanas sistēma saskaņā ar uh, tiesībām, kas ir spēkā valstīs. Tā nav spē, tā nav sistēma, kas uh, regulē strīdus, kas rodas saskaņā ar m, mm, konkrētās valsts likumdošanu, pašmāju likumdošanu. Tā tad tā netiks izmantota, lai kaut kādā veidā risināt strīdus saskaņā ar ES vai ASV tiesībām. Tātad te ir melns uz balta rakstīts, ka ir iespējams risināt tikai tādus strīdus, kas, eh, teiksim, ir radušies TTIP ietvaros. Un es domāju, ka īsnībā ar šo atbildi mēs varam uh, izgaisināt daudz šaubas, kādēļ šāda sistēma vispār ne, ir nepieciešama. Protams, ir daudz un dažādu normu, kas tiek diskutētas, par kurām tiek vēstas sarunas starptautiskā arēnā. Un mums ir jāsaprot, kādēļ ir šīs procedurālās tiesības investoriem. Tātad juridiskām personām mums par to ir bijušas sarunas, mums ir bijušas sarunas Eiropas Savienības ietvaros un. Tātad, ja mēs runājam šeit par uh, individuāliem strīdus gadījumiem, mēs neuzskatām, ka šis strīdu šķiršanas mehānisms var tikt pārāk paplašināts un mēs, mums ir saistības, protams, arī uh, uh šķirt strīdus, uh, ja tos nevar izšķirt uh, attiecīgās dalību valsts likumdošana. Es domāju, ka Mēs uh, noteikti negribētu apšaubīt uh, trešās valstīs spēkā esošo likumdošanu, un jūs esat noteikti dzirdējuši arī šos argumentus uh, ļoti bieži, un es tagad, ja man atļausiet, nevēlēšos šajās detaļās iedziļināties un atbildēšu arī uz varbūt tādiem aktuālākiem jautājumiem. Tālāk MVU palīdzību, juridisko un finansiālo palīdzību. Šādu uh, veidu palīdzības sniegšanu mēs nevaram atrunāt līgumā. Es jums nevaru šodien atbildēt. Mēs to pētām un uh, ir jāatrod tāds risinājums pašmājās. Ja jūs vēlaties izvērtēt mūsu MVU, tātad tas ir lēmums, kas jāpieņem Eiropas Savienībā, un mums ir nepieciešama tāda sistēma, kur mums vajadzētu kaut ko noteikt, noteikt eh, normatīvas eh, ASV. Mēs, protams, varam izvērtēt visus pār un pret, bet mēs vēlamies mehānismu padarīt vienkāršāku. Protams, eh, tas kļūs lētāks, jo tiesnešus eh, tātad apmaksās valsts, eh, viņiem tiks algas izmaksātas no valsts budžeta un pašām pusēm, kas būs iesaistītas eh, tiesvedības procesā, būs jāsas tikai konsultatīvie pakalpojumi, un tātad tas, kas zaudē tiesas procesu, maksā, un MVU piemēram, ja tie vēlas vērsties tiesā pret ASV valdību, tad viņiem būs iespējas to darīt, un ja ASV zaudēs, nu tad viņi arī maksās par tiesvedības izmaksām. Daži uzdeva jautājumu, piemēram, arī par juridiskām konsultācijām. Tas, tā ir izvēle, ko pati valsts var izdarīt, ko pati tātad līgums ledzē puses var izdarīt. Tālāk, kā izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas. Protams, ir vairāk mehānismi, ar kur palīdzību var izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas vai var uh, sankcionēt šādos gadījumos. Šīs tās augstās patkastīšu firmas nevarēs vērsties tiesā un mums ir arī normas, kas aizliedz to, ka, piemēram, tiek uh, radīt meitas uzņēmumi vai arī investīcijas tiek piesaistītas un attiecīgi strīdi nav pamatoti. Mēs esam redzējuši arī šo tātad. Uh, tādas situācijas, kad uzņēmumi meklē valsti, kur uh, ir viņiem izdevīgāk likumdošana. Mēs ceram, ka šī STS e sistēma nepieļaus šādu ļaunprātīgu izmantošanu. Un sarežģītāks jautājums ir tas, kas notiek, ja tā tad ir uh, šīs uh, meitas uzņēmums filiāli trešā valstī, ja, ja tā patiesi ir divināta. Un ja šāds eh, ASV meitas uzņēmums, eh, piemēram, tiek iesūdzēts tiesā un to eh, iesūdz tiesā Eiropas Savienība, un, ja, protams, tas notiek saskaņā ar Ziemeļa Amerikas brīvās tirzniecības nolīgumu, tad jāskatās, kura puse cieši zaudējumus, un tie var būt pat vairāki miljoni dolāru ir, ja ir trešo valstu investīcijas, mēs nediskriminējam uzņēmums, kas strādā Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, kāda ir viņu akcionāru nacionalitāte. Jāsaka, ka ir ļoti daudz uzņēmumu, kam ir uh, filiālis Eiropas Savienībā, un viņi arī tā tad var vērsties tiesā un var baudīt visas tās priekšrocības, kas uh, pienāks mūsu uzņēmumiem. Es nezinu, kādēļ attiecībā uz TTIP situācijai vajadzētu būt sarežģītākai. Mēs vēlamies, lai arī trešās valsts varētu baudīt uh, šeit līdzīgu aizsardzības līmeni kā Eiropas uzņēmumu. Tālāk runājot par eh, šo īstenošanu. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ šeit ir uh, līdzīgs atsaucis. Tas ir uh, starptautisks nolīgums, un mums ir jādomā par šo strīdu risināšanas mehānismu, un, protams, ir jāievēro starptautiskās tiesības un konkrētas valsts tiesības, un šie strīdi par investīcijām ir dažas starptautiskās konvencijas, kas ļauj uh, izmantot vietējās tiesas ņemot vērā to, kuras valsts ir parakstījuši šo konvenciju, un mēs esam atļāvuši izmantot vienu no starptautiskajām konvencijām kā šo īstenošanas mehānismu. Un, protams, ir nepieciešams līguma parakstošo valstu konsensus, Un te mēs atkal runājam par tādu daudzpusēju, nevis divpusēju konvenciju. Protams, tas nav neiespējami, bet nu, mēs nevēlamies to izmantot uh, sistemātiski. Un man tika izdots jautājums, vai ICSIT konvenciju var uh, izmantot tā, lai būtu šie daudzpusējie. Uh, mehānismi, tā tad būs nepieciešams 160 locekļu tiesā un arī 160 valstīm ir jābūt pārstāvētām, bet mums ir arī jādomā, kā radīt šo mm, daudzpusējo multilaterālo institūciju un ar valstīm, kas domā līdzīgi, kā mēs, piemēram, Japāna, ASV, mēs mēģināsim meklēt šo konsensus, bet jāskatās, ko teiks Ķīna. Uh, Jo, ja mēs runājam par investīcijām, tad viņu attieksme mainās ātrāk nekā attiecībā uz tirdzniecības jautājumiem. Un ķīnieši bieži dod priekšroku daudzpusējiem, nevis divpusējiem uh, risinājumiem. Un pat uh, runājot ar Ķīnu, tas nav neiespējami. Un Mēs mēģināsim izveidot uh, pietiekami labu stratēģiju un mēs vēlēsimies izvairīties no pagātnē pieļautajām kļūdām. Ir jādomā par PTO līmeni, par ESO uh, līmeni, lai galu galā panāktu konsensusu ar līdzdomātājiem un mēs negribam atkal iekāpt tajā paša, tajās pašās lamatās. Konceptuālajā dokumentā bija divi divi galvenie mm, varianti, divas galvenās iespējas. Pirmām kārtām ir iespējams uzsākt nacionālā līmenī tātad šo strīdu šķiršanu, bet ja jūs vēlaties tomēr izmantot startautisko tiesu, tad jums ir jābeidz tiesvedības procedūra vietējā tiesā. Galu galā ja šis ir pietiekami vienkāršs risinājums, tam ir arī eh, blaknes, kas nozīmē, ka varētu arī zināmā mērā mēģināt apiet vietējo jurisdikciju un investoriem pašiem ir jāizdara izvēle un tā ir tāda visai abstrakta, viņam ir jādomā, vai viņam griezties vietējā tiesā vai nē vai tas būs tas labākais eh, lēmums. Un viņi var izvēlēties jau pirms tam e, izmantot šo starptautisko mehānismu, pat nedomājot par griešanos vietējā tiesā. Mēs nevēlamies, mēs tātad vēlamies, lai pamatā tiks iz, e, izmantota vietējā jurisdikcija. Un Tālāk, ja mēs runājam par uh, vietējiem tiesiskajiem instrumentiem un to izsmelšanu, uh, Mums ir jādomā par to, kāda ir reālā situācija. Protams, nevienmēr eh, visas šīs eh, jurisdikcijas nav identiskas, un pat ja uh, Eh, šie likumi eh, bieži vien ir rakstīti identiskā valodā, tad startautiskās tiesības bieži atšķiras no vietējām, jo vietējā tiesa izskatīs tikai vietējos gadījumus, un ja ir izsmelti visi tiesiskie instrumenti uz vietas, tad, protams, pastāv iespēja izmantot startautiskos mehānismus, bet tam nav saistības ar startautisko strīdu šķiršanu. Jā. Piemēram, pat Eiropā. Mums ir daudz sarežģītu problēmu runājot arī par tiesvedības procesu ilgumu, dažādu komerctiesību gadījumos. Nu, labi. Mēs varētu tādu scenāriju iezīmēt nākotnē. Ir valsts, kuru legālā sistēma ir tāda, nu, teiksim, trausla, vēl maigi izsakoties. Un Investoriem būs jāizmanto visas uh, vietējās uh, tieslietu procedūras, tiesiskie instrumenti. Un, un varbūt, ka savā valstī viņi uh, nevar saņemt pietiekam labu palīdzību, un tas pat nav tiesiskas dabas jautājums, te ir jādomā par izvēli un priekšsēdētāji, tā tad arī par investoru saistībām. Jāņem vērā divi aspekti un atbilde, atbilde būs tāda arī divējāda. Tātad, kādi ir investoru pienākumi? Tur, protams, viņiem ir jāievēro tās valsts tiesības un likumi, kurā viņi investē. Visi, kas grib kaut ko darīt, uzsākt uzņēmēju darbību, investēt Eiropā, piemēram, viņiem ir jāievēro šeit spēkā esošā likumdošana un dalību valstu tātad eh, iestādes dalību valstu tiesas eh, par to lēmi, un te netiek tātad par to nelēmas nekādas startautiskas institūcijas. Un, ja ir startautiskās tiesības, tad, protams, ir jāpiemēro startautiskā jurisdikcija, tajā pašā laikā garantējot, ka eh, vietējās tiesības ir tikai un vienīgi vietējo iestāžu rokās un pakļautībā. Un šiem investoriem tā tad ir jāņem vērā arī šīs tiesības. Un ja kādi uzņēmumi investē ārvalstīs un ir bijis, piemēram, investīcija nolīgums, lai garantētu, ka mūsu investori var baudīt pietiekam augstu aizsardzības līmeni ārvalstīs, ņemot vērā viņu tiesības, lai e, šis aizsardzības līmenis būtu salīdzināms ar to aizsardzības līmeni, kādu bauda vienalga kas vai vietējie vai ārzem investori šeit pie mums Eiropā. Tādēļ šeit dokumentā nav atsauces uz investoru pienākumiem. Īstenībā tas ir pašsaprotami un tas attiec uz visiem ekonomiskiem spēlētājiem. Un otrs jūsu jautājuma aspekts. Un tas ir arī daudz ciešāk saistīts ar nolīgumiem, proti vadlīnijas, korporatīvā sociālā atbildība un tā tālāk. Bet tas nav saistīts ar investīcijām, tas ir daudz, daudz plašāks temats. Un, protams, mums ir e, šeit arī atsauces uz korporatīvo sociālo atbildību dažādos nolīgumos, bet e, ko mēs varam darīt, cik daudz mēs varam panākt, ņemot vērā arī šīs brīvprā, uz brīvprātības principu balstītās vadlīnijas, te ir ESO vadlīnijas un citas vadlīnijas un. Uh, kā mēs varam padarīt šīs brīvprātīgās vadlīnijas par obligātām. Protams, tur ir nepieciešams uh, vēl diskutēt, ir jāved sarunas par saistošiem divpusējiem noteikumiem, piemēram, attiecībā uz darba spēka tiesībām. Mēs, protams, varētu to vēlēties, bet nevienmēr tas ir iespējams. Un tad ir vēl tā sauktais šantievu vēr vai, nu, uh, vēl, vēl uh, vaļā esošā būve vai, nu, teiksim, tas darba lauciņš, kas vēl nav pilnībā uzārts, un mums, protams, ir jānodrošina pietiekami laba aizsardzība arī ārvalstu investoriem, un tas attiecas arī uz uh, ne tikai uz to, kā tiek piekopts investīcijas, bet arī uz to, kā tiek piekopta tirdzniecība. Ir jau daudz dažādu nolīgumu, piemēram, runājot arī par vidi un tā tālāk un vai mēs esam pietiekami ambiciozi vedot sarunas, protams, par to ir jādiskutē, un es būšu pirmais, kas teiks, ka šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un mēs, protams, nevaram pārliecināt eh, visus par mūsu uzskatu pareizību, bet tagad jau 20 gadu laikā, kopš strādājam pie līdzīgiem jautājumiem, mēs esam panākuši pietiekam daudz progresa. Es nezinu, vai tas ir pietiekam labi izdarīts, nu tas ir jūsu un parlamentu ziņā priekšsēdētāji par to izlēmt. Tālāk tiesnešu atlase un mums ir jāgarantē, protams, tiesnešu neatkarība un viss šis atlases mehānisms un pirmām kārtām tie, kas šeit runāja par uh, to, vai šie tiesneši būs ar pietiekam labu tehnisko ekspertīzi. Jums vajadzētu nu, varbūt eh, apspriesties ar kādu juridisko ekspertu jūsu dalību valstī, lai varētu saprast, kāda ir šī atšķirības starp atlases procedūrām, kvalifikāciju, atalgojumu un kādas ir procedurālās saistības. Nu, paskatieties, kāda ir situācija jūsu valstī un neapšaubām tur būs atšķirības. Un, ja mēs uh, apzināsim, teiksim, kādas ir dažādās sistēmas dalību valstīs, mēs redzēsim, ka īstenībā tam, kas tiek atrunāts ESTS ietvaros, nu, ka eh, var atrast līdzības arī ar dalību valstu uh, tieslietām un tieslietu sistēmu. Mums jārunā arī par to, ka šie tiesneši strādās, tiks uh, ievēlēti nu, atlasīt uz sešiem gadiem, un mums ir jādomā, vai mēs viņiem maksāsim pietiekam vai nu, par daudz. Es domāju, ka laiks rādīs. Un ir jau bijusi līdzīga pieredze, ka, piemēram, apelācijas tiesās šie arbitri ir iecelti, ņemot vērā līdzīgu sistēmu, piemēram, Eiropas Savienības tiesa, pārstāvīgā arbitrāža tiesa, un jāsaka, ka šīs tiesas no nu, tā milzīgi neatšķiras cita no citas. Un Un tur ir arī eh, tā tāda neliela mēneša samaksa par eh, piedalīšanos šajā sistēmā, un, eh, protams, tā ir daļa no atlīdzības. Un tā tad ir jādomā, vai tiesneši būs pietiekami uh, motivēti izskatīt lietu pietiekami rūpīgi, pietiekami ilgu laiku. Un Mums ir jāsaprot, vai mums ir patiešām nepieciešami visi šie juristi. Mēs esam izveidojuši tādu mehānismu, lai tie būtu cilvēki, kas tātad ir jau strādājuši kā juristi, kā tiesneši savā dalību valstī. Tātad viņi varbūt jau ir strādājuši kā tiesneši vai no ASV vai kādā Eiropas Savienības dalību valstī vai trešajā valstī. Un, lai harmonizētu noteikums, jāsaka, ka noteikumi nu, tā ļoti, ļoti pamatīgi neatšķiras mēs esam šeit, protams, izvirzījuši dažādas uh, atlases kritērijas un mēs vēlamies, protams, lai šeit būtu arī uh, profesori, tieslietu profesori, advokāti, juristi un varbūt negluži tie cilvēki, kas vienmēr ir piedalījušies strīdu šķiršanās uh, investīciju gadījumā. Ja tas sevi, ja šāda sistēma sevi nepierādīs, neatmaksāsies praksē, mums vajadzēs to pielāgot un nevajadzētu domāt, ka šāda sistēma būtu mazāk efektīva kā tad, ja, piemēram, puses pašas uh, izvēlēsies šos tiesnešus. Parasti ir cilvēki, kas ļoti labi pazīst eh, drēbi, bet, nu, protams, ne vienmēr visu var garantēt. Ja mēs runājam par sistēmas pagarināšanu, mēs jau esam lēsuši, nu, pēc iespējas labāk mēģinājām to izdarēt. Tā tad mēs eh, uzskatām, ka tie varētu būt 3 miljoni 3 miljoni eiro uz pusēm sadalīti eh, starp ES un ASV, tātad uh, Eiropas daļu maksās no Eiropas Savienības budžeta. Mēs jau, protams, esam arī veduši sarunas ar budžeta ģenerāla direkciju par to, vai uh, šīs izmaksas tātad palielināsies, ņemot vērā jaunas līgumas, vai šīs izmaksas vienā brīdī varētu kļūt pārāk augstas, es nezinu, protams, uh, izmaksas nepalielināsies vienas dienas laikā un, protams, arī līgumi netiek ratificēti tā hop hop ļoti ātri. Un pirms tas uh, kļūs par tādu sarežģītu finansiālu jautājumu, paies vēl visai daudz gadu un mums ir jāsaprot, kā vispār šī multilaterālā sistēma darbosies. Um, the intra-EU issue. Par um, iekšējo Eiropas Savienības jautājumu un par uh, vecajiem nolīgumiem. Uh, Eiropas Savienības iekšienē saskaņā ar pārējas noteikumiem nebūs iespējams izvēlēties šo ties, tiesas instanci, jo jaunais nolīgums aizstās visus šos divpusējos nolīgumus. Tā kā m, mm, faktiski nekāds konflikts nevarēs rasties. Uh, dalību uh, valstu divpusējos tirzniecības nolīgumos uh, ir paredzēts šie tā saucamie vecmodīgie ISDS mehānismi, nu, tādi gandrīz vai kā priekš aizvēsturiski mehānismi, bet ir pieņemts politisks lēmums Eiropas Savienībā par to, kā šādi um, nolīgumi tiks um, aizstāti pakāpeniski vedot uh, sarunas par jauniem nolīgumiem. Un šis priekšlikums nemainīs šo situāciju. Ehm, šādi ehm, divpusēji ehm, investīcija nolīgumi Eiropas, starp Eiropas Savienības dalību valstīm ir atšķirīgs jautājums. Komisija pēta šo situāciju un konsultējas ar dalību valstīm. Mani kolēģi pie šī jautājuma strādā, varbūt es ne visu simtprocentīgi precīzi jums tagad uh, pastāstu, bet šis jautājums tiks risināts. Patiesībā mums šie nolīgumi nav vajadzīgi, jo uh, mums jau Eiropas Savienībā ir Eiropas Savienības tiesa, kas šādus uh, strīdus arī izskata. Jā, es jau brīdināju, ka būs jautājums, uz ko es nevarēšu atbildēt, un tas ir par to, kur tad darbošies šī tiesa. Nu, es tiešām neesmu par to domājis, un tas, šis jautājums vēl nav atrisināts. Vai Boston? Bostonu varbūt varētu izraudzīties jo tas ir amerikāņu tiesu sistēmas šūpulis. Vai arī kaut kāda divpusēja mobīla eh, institūcija, un tas jau būtu vēl dārgāk nekā ceļš no Briseles uz Strasbūru. Nu, varētu būt arī kaut kur pusceļā. Nu, fiziski pusceļā starp abām pusēm. Tā varētu būt tāda Īslanda vai Somija varbūt. Tad varbūt Grenlanda. The definition of investment. Definition... Investīciju definīcija. Jā, tā, tas ir ļoti būtisks jautājums, tiešām jautājums, ko, ka, kas būtu pelnījis aizsardzību, tātad īpašums un investīcijas nozīmē to, ka es savu īpašumu ieguldu citā valstī un labumu gūstu es pats un vietējā ekonomika. Tā, tas šāds ir uh, investīciju jēdziens, nu tā nav tāda oficiāla definīcija, bet ekonomikā šāds skaidrojums pastāv. Nu, kāda atšķirība vai es uh, uzbūvēju X valstī uzņēmu rūpnīcu vai arī vienkārši finansēju jau pastāvošu rūpnīcu, vai es esmu mazāk vajadzīgs vienā vai otrā gadījumā, vai risks ir mazāks vienā vai otrā gadījumā vai arī es ieguldu savus atklājumus, izgudrojumus, vai tad tie nav pelnījuši aizsardzību? Investīcijas pēc būtības ir īpašuma izmantošana uh, ražošanas nolūkos. Tālāk, ko nozīmē ekspropriācija? Ekspropriācija ir īpašuma atņemšana. Tā ir tāda vispār uh, iz, izmantot definīciju, tāda pastāv jau 200 gadus vismaz. Un, uh, ja kāds neatbilst šīs definīcijas uh, prasībām, tad tās arī nevar pretendēt uz aizsardzību šajā sistēmā. Bet katrā gadījumā atsevišķi ir jāizlēmi, vai tās ir patiesas investīcijas un vai tās ir jāies, jāizsargā. Un tas būs jāizlēmi tiesnešiem. Ja valsts apgalvo, ka tās nav īstas investīcijas, tad uz šo jautājumu būs jāatbild tiesnešiem runājot par kompetenci, par uh, tiesisko situāciju un, un tā tālāk. Jautājums par paralēlām prasībām vai aizliedzošu spriedumu, bet tas uh, nav galīgs spriedums, tas tikai tiek Uh, pieņemts uh, pagaidām, lai uh, situācija nepasliktinātos neatgriezeniski, kamēr tiek pieņemts galīgais lēmums, jo, piemēram, uzņēmums var, būt, var tikt pārdots, likvidēts vai kaut kā, kā citādi pazust. Un tas tiek pieņemts, šis lēmums tiek pieņemts neatkarīgi no tā, kāda ir jurisdikcija un kāds ir lēmums pēc lietas būtības. Vienkārši uh, Eh, tiesnes atzīst, ka veiktie pasākumi eh, var eh, likvidēt vai neatgriezeniski mainīt strīda priekšmetu vai strīda objektu. Un tas nav kaut kāds slēpts veids, kā šo sūdzību izskatīt. Tā, tāda iespēja pastāv vairākumā tiesu sistēma, bet, bet ne visās. Sorry, I'm finding it difficult to read some of my own notes. <laughs> Uh, Man pašām tagad sāk uh, kļūt grūti saprast savus piezīmes, dažkārt atvainojos. Tālāk jautājums par Eiropas Savienības tiesu. Patiesībā tirzniecības jautājumos mēs tiesā esam vērsušies tikai divreiz - 94. gadā un šo, tagad. Nu, var. Komisijai nav nekādu šaubu, ka šis nolīgums atbilst Eiropas Savienības tiesību normām un komisija nevēršas tiesā, ja tai nav nekādu šaubu par, par atbilstību. Tas, ka komisijai šādu šaubu nav, nenozīmē, ka šaubas vispār nevar pastāvēt. Mums ir eh, jā balstās uz mūsu pašu izpratni, uz um, mūsu die, juridiskā dienesta atzinumu par to, ka šeit nav pretrunu vai neatbilstību. Um, piemēram, pamat materiālās tiesības uh, ko mēs nodrošinām, uh, nav mm, mazākas kā Eiropas Savienības uh, līgumos. Sorry, I'm just skipping through these. The question of what happens in European Parliament and this chairman that I will say. Jautājums par to, kas notiek parlamentā, nu te es skatos uz jums priekšsēdētāji, to jūs varēsiet pateikt vislabāk. Let me see. Okay. Um, mediation. Uh, mierizlīgums vai ārpus tiesas. Uh, um, noregulējums. Mums uh, nevajag visu, visu uh, juristu uh, pakļaut tiesu sistēmai. Mums ir dažādas iespējas izlīgums. Uh, um, vai ties, ārpus tiesas risinājums. Uh, un uh, tas nav juridisks risinājums, ja abas puses vienojas par strīda izbēgšanu, nevēršoties tiesā. Nav um, nekas neuzliek par pienākumu uh, valstī vai tās valdībai uh, pieņemt vai nepieņemt šādu mieru izlīgumu. Jautājums ir, vai mēs vēlamies radīt sistēmu, kas uh, noved pie eskalācijas jebkuras sūdzības gadījumā. Mēs jau gadiem, un diemžēl neveiksmīgi, Eh, cīnāmies par to, ka lai, eh, par tādu sistēmu, kur būtu iespēja arī rast mieru izlīgumu starp pusēm. Un eh, tiesa sistēmas reformas daudzās valstīs rosina izmantot šādus ārpus tiesas risinājumus. Jautājums par atklātību. Ja šajā e, mierizlīguma procesā piedalās valsts iestāde, un ja e, šim procesam ir ietekme uz valsts budžetu, tad ir jānodrošina atklātība. Bet strīda gadījumā dažkārt nepietiek zināt, kāds ir rezultāts, bet ir jāzina arī, kādi argumenti ir izmantot šai procesā. Un tādēļ ir gadījumi, kad nepieciešama ir šāda atklātība par procedūru. Fiorencas kundzei atbildu. Mēs nekad nesam apgalvojuši, ka investīcija aizsardzība nav saistīta ar tiešām ār, ārvalstu investīcijām. Mēs sakām, ka šeit nav automātiskas vai mehāniskas saiknes, bet ir daudzi pētījumi, kas liecina par to, ka ir saikne. Ja labāk tiek aizsargāts investē, investoru intereses, tad ir lielāks investīcija apjoms un šīs investīcijas ir stabilāks. Protams, jautājums, kā panākt uh, šādu situāciju. Var jau arī nodrošināt investoru aizsardzību ļoti labi ar valsts iekšējo likumdošanu, nevis ar šādiem um, starptautiskiem mehānismiem un mēs uh, ne, arī nepiekrītam, ka ASV vienmēr nodrošina nevainojumu aizsardzību ārvalstu investoriem. Viņi uh, saka, jā, Eiropa ir ļoti laba, bet nu, mēs tomēr vēlamies papildus aizsardzību un viss. Es uh, labprāt esmu gatavs jums izplatīt arī rakstveidā atbildi, ko komisija ir sniegusi uz šo jautājumu. Tālāk par apelācijas palātu un atalgojumu. Es varu jums nosūtīt salīdzinošo tabulu, kas ir šis atalgojums apelācijas palātai ir salīdzināms ar PTO un citu līdzīgu institūciju apelācijas uh, tiesnešu atalgojumu. Šis atalgojums ir mazāks, jo tie, uh, šie tiesneši nestrādā uz pilnu slodzi. Un Mēs arī balstamies uz PTO pieredzi un varam konstatēt, ka apelācijas tiesas tiesneši nestrādā uz pilnas lodas, bet viņi velta daudz laika savam darbam. Un šādas komitejas ir arī starptautiskajās uh, institūcijās un tās nav neatkarīgas, tur ir pārstāvēts puses un lēmumi tiek pieņemti vienprātīgi šādās komitejās. Un, ja Eiropas Savienība nepiekritīs, tad arī šīs komitejas neko nevarēs izlemt. Kāds kā nostāja mums ir šajās komitejās, tas uh, ir atkarīgs no mūsu uh, tiesību aktiem, mūsu līgumiem. Jā. Pastāv risks, ka varētu zaudēt kontroli, bet mēs, tas nenotiks, ja mēs saglabāsim kontroli. Un mēs nolēmsim, ko uh, lēms un ko uh, darīs Eiropas Savienības pārstāvis, un mēs uh, Eiropas Savienībā to izlēmsim, tā kā šāda kontrola ir nodrošināta par procesu norisi. Ah, paldies. Liels paldies, Mauro. Jā, šī diskusija tiešām bija ļoti visaptveroša. Jā. Es domāju, ka mēs arī turpināsim turpmāk sadarboties un um, kārtīgi izpētīsim jūsu priekšlikumu. Gut, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 5. Godātie kolēģi, ķeramies pie piektā darba kārtības punkta - uzraudzības grupas darbība. Borelī, kungs, vai ir kaut kas ziņojums par Šveici? Sī, grācija, prezidente. E, eh, il 20... Paldies, priekšsarētāji. 24. jūlijā mēs noturējām pirmo uzraudzības grupas sēdi par Eiropas ekonomikas zonu. Uh, koncentrējoties uz Šveici un Norvēģiju. Vispirms par Šveici. Brīvās tirniecības uh, nolīgums, kas mums ir spēkā ar Šveici, ir mazliet novecojis. Tas ir no 1972. gada. Cita starpā tur nav pieminēta strīdus risināšanas kārtība. Bez tām ir vēl arī citas problēmas jo ir daudzas divpusējas eh, vienošanās un ir grūti tirzniecības jautājums risināt šādā veidā. Tāpat tas arī šķērslis caurskatāmībai. Vēl viena problēma ir tāda, ka vienotie noteikumi publiskiem iepirkumiem un pakalpojumu nozarei ir diezgan vāji. Valūtas jautājums arī. Šveices franka vērtība šobrīd eh, rada problēmas Šveices ražotājiem, un viņi ļoti protekcionisti noskaņoti. Un eh, līdzīgi arī Norvēģija, kas neatbalsta, piemēram, sankcijas pret Krieviju. Neskroties uz brīvās tirniecības nolīgumu, eksportētājiem ir jāmaksā nodevu par piekļuvu Šveices tirgiem, tirgumu, kamēr Šveices eh, tirgotāji var Eiropas Savienībā iekļūt bez maksas. Norvēģijas gadījumā tas ir atšķirīgi. Norvēģijai šobrīd ir eh, tikai viena būtiska problēma. Nodeva par ēs eksportiem, jēragaļas, eh, siera un dažu augļu gadījumā. Ir bijuši vairāk protesti no Eiropas Savienības puses, bet neskatoties uz to, nekāds risinājums nav atrasts. Līdz ar to ir virkne problēmu tuvākajā nākotnē mēs eh, lēmām sasaukt vēl vienu uzraudzības eh, grupas sanāksmu un iekļaut pārstāvs no šīm valstīm, kā arī daži iesaistītās puses, lai varam atrisināt šīs lietas. Paldies! Tāpat arī par eh, ASV bija sanāksme 2. septembrī. informācijas sniegšanu par eh, kārtu, kas bija 13. līdz 17. jūlijā, tur maz ko ziņot, bija apmaiņa ar pakalpojumiem, tika apspriest par sadarbību, bet eh, bez konkrētas vienošanās. Kā jau tik sacīts, komisāri šonadēļ ir ASV, lai vēl paspētu pa vidu vienu sanāksmi apspriesties un tiktu skaidrībā par to, kādā tempā turpināt šādas sanāksmes, ņemot vērā ar situāciju ar ASV, kur ir prioritāri e, izvēlējušies vispirms pabeigt klusā okeāna vienošanos. Un uh, oktobrā, oktobrī būs nākamā sanāksme. Par Japānu 3. septembrī notiks sanāksme izskatās, ka šīs sarunas Mm, notiek šad un tad, tikai nav vēl tādu dinamiku uzņēmušas, bet to mēs delegācijā novembrī arī eh, izvērtēsim. Ekvadoru Helmuts Šolts. Paldies priekšsēdētāji. Mums bija viedokļa apmaiņa 16. septembrī, tā kā tikai pirms vairāk vai mazāk nedēļas ar diviem tirzniecības eh, ministriem tirsniecības ministru un ministru sociālās attīstības jautājumos. Tā bija laba iespēja mums apspriest ar viņiem vairākus aspektus e, pievienošanos e, tirdzniecības e, līgumiem ar Kolumbiju un Peru. Tāpat arī apspriedām situāciju komerc un tirdzniecības attiecībās un ar to saistītos rezolūcijas aspekts, pie tā, kā mēs e, strādājam tagad un par ko balsosim rīt. Tāpat īpašu uzmanību vēršam uz ilgspējību, uz attīstības sadaļu tirzniecības nolīgumā un apspriedām arī iespējamo ietekmi, ko tirzniecības līgums varētu atstāt uz valsts e, ekonomisko attīstību un sociālo sabiedrības vidi. Uh, Uz šī fona es vēlos uzsvērt, ka vēl nav pilnībā skaidrs, ko šo trīs andu valstu komiteja un komisijas pārstāvi lēms par Kolumbijas un Peru attiecībām un lēmumiem attiecībā uz Ekvadoru lai Ekvadoru varētu pievienoties e, šim nolīgumam. Mums tikai viens gads ir palicis, to es vēlos uzsvērt. Mēs jau gadu apspriežam šos jautājumus. Esam pēc tam, kad beidzās uh, e, GSP, tālāk skatījām, kādas ir problēmas un kādas ir iespējas Ekvadorai. Realtāte ir skarba un sarežģīta. Sarežģītāk varbūt nekā daži sagaida. Līdz ar to es ceru, ka ļoti sekmīgā attīstība, ko uzrāda Ekvadora, kā tas norādīts sociālā attīstībā, ekonomikā, ekoloģiskos jautājumos, it īpaši pārvarot nabadzību. Lai atgrieztos uz um, apmežošanas politikas ceļa, pārtrauktu mežu iznīcināšanu un izciršanu, Un tas viss ir jāņem vērā kopīgā ietvarā. Uzraudzības grupa par tirzniecības sarunām ar eh, Ekvadoru, Jorgensen kungs no Digitrade, sniedza mums aktuālo situāciju par eh, kalendāru šīm sarunām, līdz ar to es ceru, kā ar savu rezolūciju mēs virzīsimies pareizā virzienā un uzraudzības grupa ne tikai sekos e, sagatavošanās darbam, bet arī varēs turpināt savu darbu, lai uzraudzītu arī pievienošanās īstenošanu. Paldies! Paldies! Laika e, grafiks tiešām jāpaturprātā. Tīsā tālāk 17. E, septembrī bija sanāksme, ziņojums par 13. kārtu. Redings kundze šeit nav. Neesmu arī neko pats dzirdējis. Acīm redzot, būs rezolūcija. Un tad paliekam joprojām tuvu visam šo lietām. Vietnama 22. datumā būs uh, vienošanās lūdzu. Būs sanāksim tā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā jūs jau zināt, šīs sarunas starp Eiropas Savienību un Vietnamu par brīvās tirniecības nolīgumu ir pabeigts principā vasaras laikā. Mēs sagaidām gala tekstu jau pavisam drīz un arī līgumu parakstīšanu, varbūt līdz šī gada beigām jau. Un rītdien mums ir uzraudzības grupa pēc trīs mēnešu pārtraukuma, ja nekļūdos, un ceru, ka mēs tad saņemsim informāciju par sarunu noslēgumu posmu jūlijā, un cerams redzēsim arī gala tekstu pavisam drīz jau. Paldies! Paldies! Manuprāt, laba notikuma attīstība. Labi! Tas bija punkts par uzraudzības darbu, grupu darbību, un tagad sastais punkts. Nē, es atvainojos, lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāji pavisam īsi. Bija arī Ķīnas uzraudzības grupas sanāksme, par to netika ziņots, es nezinu, varbūt pavisam īsi. Tas bija pirms vasaras. Es esmu gatavs atbildēt, protams, uz kolēģi jautājumiem, bet kā jūs atceraties, tas bija 17. ES Ķīnas samits, kas notika 29. jūlijā, pirms vasaras pārtraukuma uzraudzības grupa tikās 14. jūlijā. Vispirms mēs apspriedām re rezolūciju nu, augstlīmeņa tikšanās, tad tālāk par Āzijas infrastruktūras investīciju banku, tāpat arī elementus par eh, investīciju līgumu sarunām. Situācija nav mainījusies. Eiropas Savienība vēlas plašāku darbības jomu sarunām, tā skaitā eh, tirgus piekļuvu un eh, regulatīvo aspektu, kamēr Ķīnas puse vēlas skatīt šos jautājumus pilna apjomā brīvās tirniecības līguma sarunās, nevis tikai investīciju sarunās. Un jautājums, kas oficiāli netika iekļauts darbu kārtībā, bet tiek runāts katrā sarunās ar Ķīnu, ir par Ķīnas tirgus ekonomikas statusu. Šķiet skaidrs, ka Ķīna sagaida, ka Eiropas Savienība viņiem piešķirs Eh, tirgus eh, ekonomikas eh, apzīmējumu status. Es domāju, ka mums ir jānogaida, ko komisija ierosinās par tirgus ekonomikas status. Katrā ziņā es uzskatu, ka mūsu komitejai ir labi jāsagatavoja šim priekšlikumam. Un tāpat es arī uzskatu, ka mums jābūt gataviem izvērtēt visus priekšlikuma aspektus un pieņemt lēmumus pēc rūpīgas to izvērtēšanas. Ja ir vēl kādi jautājumi, esmu gatavs sniegt arī detalizētāku informāciju. Paldies! Paldies! Jautājumu šobrīd nav, bet jums taisnība. Tirgus ekonomikas status jautājums ir jāapspriež un jāizveido ja mūsu komitejas nostāja. Drīz tas būs iekļauts arī darba kārtībā sanāksmēs. Labi, nākamais punkts ir sastais punkts. PTO ministru konference par, par sesto punktu. Uh, jā, vispirms īsi ievads. Kā jūs zinat, Nairobi būs konference decembrī Un, un de, būs delegācija uz Nairobi konferenci, lai virzītu uz priekšu mūsu nostāju. Un būs arī rezolūcija un diviem līdzpriekšsēdētājiem. Pablo Zalba un es Diemžēl šobrīd nav konkrēta rezultāti pārskatītāji Dohas eh, attīstības programmai, ka to varētu Nairobi pieņemt, bet mūsu ģenerāldirektors Zevo pagājušajā nedēļ sacīja, ka pastāv iespēja potenciāla. Kaut kas eh, Nairobi gadījumā varētu tikt iekļauts. Varbūt eh, par attīstības iznākumiem eksporta konkurences rezultāts lauksainiecībā un atsevišķi normas, lai uzlabotu caurskatāmību vairākos jautājumos. Tā kā varētu būt nelielas iespējas uz progresu PTO ministru konference Nairobi. Un mēs, manuprāt, sagatavojām tādu rezolūciju, kas uzsver cik svarīga ir daudzpusējā pieeja, ne tikai divpusējā, kā jau mēs apspriedām šeit komitejā. Labi, ar šo īso ievadu es tad dodu vārdu kolēģiem. Kublus kungs pirmais. Yeah, okay. <clears throat> Thanks. Paldies, priekšsarētāji. vēlos pat teikt eh, pavisam īsi, ka Alde ir apmierināta ar rezolūcijas priekšlikumu un projektu. Paldies līdzreferentiem, bet manai grupai ir daži ierosinājumi, mēs plānojam iesniegt dažus grozījumus. Es ceru, ka jūs tos atbalstīsiet. Pavisam īsi kopsavilkumā svarīgākie no tiem. Šī komiteja to minējusi atkal un atkal, bet Mēs ierosināsim jaunu punktu, lai uzsvērtu, ka daudzpusējās tirniecības sistēmas un PTO joprojām ir stūrakmens Eiropas Savienības tirniecības politikā. Un Eiropas Savienība joprojām ir stingri apņēmusies pieturēties pie PTO un vēlas arī noslēgt atbilstošu līgumu desmitajā ministru konferencē kas palīdzēs stiprināt daudzpusējo tirniecības sistēmu. Par daudzpusējiem tirniecības nolīgumiem mēs uzsvērsim, ka ir nepieciešams, lai tie būtu atbilstoši PTO normām un veidotu nosacījumus, eh, kas ļautu nākotnē materializēt šos ieguvumus tad, kad pietiekams uh, skaits uh, būs e, sasniegts, e, kā to prasa standarta noteikumi. Kas attiec uz ambīciju līmeni? Pasaule ir mainījusies. Ievērojam, kopš 2001. gada pašreizējās sarunas Ženēvā un valstu galvaspilsētās par to, kā virzīties uz priekšu DDA e, sarunās labi parāda, kāds ir nepieciešams ambīcija līmenis, lai reāli varētu sasniegt eh, taustāms eh, iegūmus visās sarunas, visos sarunu pīlāros. Un eh, jāņem vērā ir šī, šodienas tirdzniecības vidas realitāte. Mums nevajadzētu dzenoties pēc vēl labāka risinājuma, atteikties no labiem risinājumiem. Mums ir jābūt pragmatiskai pieeja par to, par ko ir iespējams panākt vienošanos un par ko nē. Kaut arī varbūt sasniegt augsts rezultāts Nairobi nebūs iespējams, mums ir nepieciešama politiska vienošanās Kenijā par DDA noslēgšanu Un tas ir sistēmiski svarīgi, lai nodrošinātu, ka PTO sarunu funkcija joprojām paliek spēkā, turpinoties e, sarunu liberalizāciju, tirdzniecības liberalizāciju globālā līmenī. Par otro un desmito punktu e, īpaša attieksme un diferencēta attieksme ir neatņēmama šai organizācijai. Tomēr mēs uzskatām, ka pašreizējais formulējums ir mazliet par stingru un īsti nepalīdz. E, salīdzinot to, ko indieši, ķīnieši un citas attīstītās valstis saka, lai neuzņemtos lielāku atbildības līmeni. Līdz ar to mēs ierosinām mazliet e, mazināt šo stingrību, it īpaši uh, desmitajā pāntā, kur tiek prasīts valstīm, uz, eh, jaunatīstības attīstītājiem valstīm uzņemties lielāko atbildību. Un eh, šeit daudz kas var tikt darīts automātiski. SNDT normām jābūt ir daudz precīzākam un jātiek eh, periodiski pārskatītām. Un eh, tām valstīm ir jādod labumu, kurām tas visvairāk nepieciešams. Mums ir jāizvairās no diferenciēšanas eh, pieminēšanas desmitajā punktā, kur tas ir kā sarkanais karoks jaunatīstības valstīm. Desmitā punktā uh, ideja ir laba, bet mums vajadzētu to pateikt bez eh, diferenciēšanas eh, pieminēšanas. Es ierosinātu runāt par nespēju ņemt vērā pietiekamā apjomā eh, attiecīgos ekonomiskās līmeņa atšķirības un jaunatīstības valsts vajadzības. Kas attiecas uz izaicinājumiem, tad īstā problēma ir tas, kā mēs uh, attiecamies pret uh, lielām eh, valstīm kā Uganda un Ķīna. Ir uzskatāms par jaunatīstības valstīm, bet tās netiek diferencētas, neskaroties uz to, ka viņas ir ļoti atšķirīgās attīstības stadijās mēs varbūt neiet tik tālu, sakot, ka PTO struktūrālas reformas ir obligāti nepieciešams, bet mēs e, vēlētos redzēt e, arī turpmāku uz, uzlabojumus PTO darbībā. Kas attiec uz tirdzniecības veicināšanas līgumu, e, ir nepieciešama ne tikai ātra īstenošana, bet arī ratifikācija no visu PTO dalību valstu puses. Lai tas varētu stāties spēkā Um, ministru, desmitās ministru konferences rīkošanu. Un visbeidzot problēma, kas mums ir ar 16. punktu. Mēs neatbalstam pastāvīga Eiropas parlamenta delegācijas izveidošanu. Mēs nepiekrītam tam. Mums jau ir sekretariāts attiecībām ar PTO saskaņā ar mūsu reglamentu INTA komiteja joprojām eh, paliek atbildīga par attiecībām ar PTO un misiju Ženēvā un uz ministru konferenci jātiek organizētai arī turpmāk, tāpat kā tas šobrīd eh, darīts, iesaistoties INTA sekretariātam un vadības grupai. Kas attiec uz atsevišķu pastāvīgu delegāciju ar savu atsevišķo sekretariātu? Tas mazinātu svarīgo INTA komitejas kompetenci un tā sekretariāta kompetenci, kā jūs visam noteikti piekritīsiet, viņi dara lielisku darbu. Atsevišķā pastāvīgā delegācija arī neļautu tiem eh, deputātiem, kas vēlas eh, strādāt citās svarīgās pastāvīgās delegācijās, piedalīties šādās misijās Līdz ar to īsumā, kaut arī daži cits parlamenta iestādes jau struktūras cenšas atņemt eh, mums eh, kompetences, mums nevajadzētu pašiem zāģēt eh, zārus, kur sēžam. Paldies, un Vinklers e, kungs runās Zalbas kungu vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji, man, e, mans kolēģis Pablo Zalba, kurš arī līdzreferents šajā dosjē, pavisam īsi nocitēt viņa sacīto, kāds būtu ambīcijas Nairobi, kas ir pirmā PTO ministru konferences, kas notiks Āfrikas valstī. Uh, Parlaments nesen piešķir zaļo gaisumu tirdzniecības veicināšanas līguma ziņojumam kopā ar rekomendāciju padomēji. Līdz referenta vārdā es vēlos atzīt eh, ēnu uh, referentu darbu un intersekretariāta darbu, atzinīgi novērtēt to līdzreferents uzsver, ka ja mēs vēlamies palīdzēt jaunatīstības valstīm, mums ir jārisina šīs problēmas to izcelsmes vietā. Šīs valstis var sasniegt uh, ilgspējīga izaugsme ar daudzpusēju mehānismu, kā DTFT gadījumā. Un mēs redzam, ka šobrīd ir migrācijas krīze, kur, kur saskaras tuvie austrumu un Eiropu. Mēs sagaidām, ka lielākas vai mazākas grūtības būs arī sarunās Nairobi. Vispirms jau lauksaimniecības jautājumā. ASV nesen izplatīja dokumentu ierosināt mazināt subsīdijas un atbalstu lauksaimniecības cenām. Protams, ka šie priekšlikumi netika pārāk atzinīgi novērtēt eh, no tādām valstīm kā Indija un Ķīna. Paldies, priekšsarētāji, tas bija Pablo Zalbs vārdā. Paldies, Emma lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Paldies arī Zalbas kungam par sagatavoto dokumentu projektu pirms ministra konferences decembrī. Tons ļoti pozitīvs, tas ir labi. Mēs sagaidām pozitīvu rezultātu. Un pāris lietas, kam es vēlēs pievērsties. Man ir da dažas bažas par desmito punktu, par īpašo un diferencēto attieksmi. To mēs varam vēlāk varbūt detalizēt apspriest. Un Galvenokārt man bažas rada pastāvīga Eiropas delegācija, un es ceru, ka, ka jūs mums varat paskaidrot, kāpēc ir šāda nepieciešamība. Manuprāt, mēs dublējam eh, darbu un eh, varbūt arī apdraudam uz komitejas svarīgo darbu. Kā tas plānots ir, kā tas darboties un kā izvairīsies no eh, darba dublēšanās. Paldies, Helmut! Nu, paldies, priekšsarētāji. Arī es vēlos pateikties par šo dokumentu. Tas, manuprāt, ir labs pamats eh, veiksmīgam eh, darbam turpmāk. Eh, arī šai komitejai kopumā piedaloties nākamajā ministru konferencē, kā arī PTO vadības komitejas darbā. Daudz ko no ierosinātājs var atbalstīt, kopumā tas ir pareizajā virzienā tāpat arī par atbildību, kas ir Eiropas Savienībai veikt aktīvu un konstruktīvu ieguldījumu, nevis tikai runāt par eh, nepieciešamām darbībām daudzās jaunatīstības valstīs. Tāpat laikā vēlos kā trešajā punktā vai ceturtajā, septītajā ierosināt precīzāk vēl atsaukties uz Ženēvas memorandu par skalamī, kur man ļoti iespaidīgi tiek runāts par to, ka šobrīd ir runa ne tikai par tirdzniecības politiku, bet par tādu uh, intensīvāku attiecību veidošanu ar daudziem citiem jautājumiem - klimata pārmaiņām, attīstības politiku, ekonomikas izaugsmi, MVU un, un tā tālāk. Un šajā virzienā mēs tad eh, dažas eh, domas vēl ierosināsim kā grozījums, lai, un Elmārs Broks kā ar lietu komitejas sanāksmes priekšsarētājs pirmajā sanāksmē pēc vasaras pārtraukuma sacīja, ka ja mēs eh, vēlamies pārvarēt bēgļu migrantu krīzi šobrīd, tad tieši mums ir jāsastrādājas uh, Eh, jādomā jaunos virzienos eh, arī kopā ar ārējās tirzniecības politiku, skatoties, kā tas iet kopā ar mūsu darbu PTO, kā tiek galā ar šiem izaicinājumiem. Un tāpēc es arī atsaucos uz kolēģi Takulas sacīto. Es tomēr uzskatu, ka mums ir nepieciešams eh, skatīt kopā visas politikas jomas un skatīties, kur tad ir tas specifiskākais eh, aspekts, kas skar tieši eh, tirzniecības politiku. Astotajam punktam man vēl ir viena piezīme. Tur es ierosinātu vēlreiz paskatīties uz to, kas šobrīd ir pašiniciatīvas eh, ziņojumā, ārlietu komitejas ziņojumā, kur mēs sniedzām savu atzinumu par ANO un ANO sistēmu. Šeit ir saiknes ar PTO un e, vairākam speciālām struktūram. Un politkorekti vajadzētu vienkārši salīdzināt, vai mēs e, nerunājam pretī kaut kam tādam, ko AFET komiteja kā vadošā komiteja pašiniciatīvas ziņojumā ir ierakstījusi, lai nebūtu vienlaicīgi divas atšķirīgas lietas. Un vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt, kas man pietrūkst, pagātnē mēs jau divkārt esam diskusējuši par saiknes ar pasaules, eh, ar tirzniecību un eh, lielajiem izaicinājumiem, par kuriem runāja, piemēram, Brazīlija. Bija Brazīlijas vēstnieks PTO, kurš izveid, ierosināja darba grupas izveidu PTO. Un to mums vajadzētu arī skaidri varbūt arī pieminēt jo tādējādi tas arī var sasaistīt eh, šos jautājumus ar to, kas šobrīd eh, runā eh, PTO par parādu mazināšanu. Un 12. punktā es teiktu, ka Dohas attīstības programma ir kopā ar Degā, ATA un Tīza. Tāpat, ko darīt ar daudzpusējiem līgumiem, arī kā Redings kundze savā ziņojumā ierosina šie, šīs eh, daudzpusējās eh, vienošanās, lai tās nemazinātu pārējās eh, formas vienošanās. Un tas mums arī vajadzētu, tas mums arī būtu jāskata. Un katrā ziņā paldies par darbu un prieks redzēt Berntu mūsu šeit priekšā un Mēs varam pievienoties eh, sekretariātu atbalstīšanai. Prieks tevi redzēt atkal. Vārds tagad komisijai Paulo Gracotī. Thank you, Chairman, eh, and thanks uh, uh, to all of you. Paldies par šo labu rezolūciju un noteikti sarunas Ženēvā pa ceļam uz Nairobi, tas padarīs produktīvāks. Kā jūs minējāt ievadvārdos, mēs diemžēl attālināmies no iespējas, kas komisijas prāt varētu būt labākais risinājums Nairobī, lai varētu noslēgt tādu visaptverošu pakotni, kas varētu mums ļaut uh, virzīties pie citiem jautājumiem un risināt citus izaicinājumus. Jā, un ja mēs runājam par vietējo atbalstu un Amerikas priekšlikumu, daži deputāti uz to atsaucās, un tas tā tad nebija pietiekami labs priekšlikums. Un ja mēs runājam par tā saukto mazo pakotni, uh, kas varētu būt Nairobi iznākums, mēs jums piekrītam, ka vajadzētu galvenokārt pievērsties uh, attīstības komponentei, bet, protams, ir arī jāpievēršas uh, vismazāk attīstītākajām valstīm. Uh, Un te citi teica, ka ir aizvairās no šādas terminoloģijas un vajadzētu izvairīties no um, atšķirīgas vērtēšanas un kas mums būtu jāpanāk Ženēvā. Tas ir nozīmīgs izaicinājums, kas ir jārisina politiskā veidā. Un vēl kāds aspekts, ja mēs runājam par šo mazo pakotni, Ko darīt ar šo vietējo atbalstu, piekļūt tirgiem, tas, protams, viss vēl būs pamatīgi jāizpēta un, protams, nevarētu domāt, ka mēs risinām varēsim eh, panākt tādā pašā veidā. Nu, es domāju, ka eh, runājot par eh, Nairobi gaidāmo, Mums ir jāsaprot, kā revitalizēt šīs normatīvas PTO, ņemot vērā organizācijas sarunu vešanas raksturu un varbūt netiek pietiekami labi šie nolīgumi inovēti, ņemot vērā jauno attīstību un tirzniecības jomā kopā. Un, ja mēs runājam par šo obligāto īstenošanu, tas varbūt nav pats uh, sliktākais priekšlikums, kā tas ir teikts arī rezolūcijā. Retifikācija, protams, arī ir svarīga, bet, nu, visas valsts nav PTO. Mums nevajag, lai visas PTO valsts to ratificētu, bet, nu, vismaz viena trešdaļa būtu jauki. Un jāsaka, ka šeit priekšlikumā ir piedāvāta vairāk mehānismu. Ženēvas priekšlikums eh, ir tāds, ka attīstītajām valstīm vajadzētu nogaidīt gadu pirms eh, ieviest kaut kāds obligāti rakstura pasākums attīstības valstīs, jo tas varētu aizkavēt to piekļuvu tirgumu. Kādas eh, ir šīs attīstības barjeras un, piemēram, mēs nevaram tā uzspiest mūsu vīziju par tirzniecību citām valstīm, ņemot vērā arī kolektīvās prasības Eiropas Savienībā. Visu beidzot, es varētu piekrist tiem, kas eh, runāja par struktūrālajām reformām, kurām vajadzētu būt ar obligātu raksturu. Uh, Mums te jādomā varbūt arī par tādām politiskām paradigmām, kā vest sarunas PTO un kāda loma ir jāspēlē šīm jaunatīstības valstīm. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, ir jau vēl vakar stundu, tādēļ varbūt pietiks no manas puses. Paldies, paldies, priekšsēdētājs turpina, dārgie kolēģi, paldies par jūsu komentāriem ja mēs runājam par delegāciju, eh, iepriekšējās rezolūcijās tāds pats formulējums tika izmantots, tātad tas nav nekas jauns. Un to mēs balstījām uz uh, gūto pieredzi, jo bija patiešām grūti sasaukt tādas ad hoc delegācijas, kas varētu pēdējā brīdī uh, doties uz PTO no mūsu komitejas. Tātad mēs esam ieguvuši šo pieredzi un varbūt, ka uh, nu, nākotnē tādas prasības obligāti sistemātiski nebūs jāievēro. Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 28. septembrim, un balsojums ir paredzēts 15. oktobrī. Paldies kolēģiem! Tagad būs koordinatoru sēde, kas notiks aizslēgtām durvīm tikai koordinātori, sekretariāts, juridiskais dienests un politisko grupu ierēģi varēs tur piedalīties. Un, protams, arī paši koordinātori. So will... Pagaidīšu divas minūtes, lai nepiedarošie varētu atstāt telpu.